Cari colleghi, eh, grazie per la vostra presenza quasi puntuale. Dargie kolēģi, paldies, ka jūs nu praktiski uh, laikā esat atgriezušies no pusdienas pārtraukuma. Bet redzu vēl šeit pāris brīvas vietas zālē. Bet uh, priecājamies, ka Šveices konfederācijas priekšsēdētāja Kalmija Reikundze ir ieradusies, un mēs vēlamies arī uh, precīzi sākt darbu kopā ar Šveices konfederācijas priekšsēdētāju. Ir arī Šveices nacionālās uh, padomas priekšsēdētājs Sapaka Valdo kungs ieradies. Uh, tāpat arī citi delegācijas pārstāvi, un uh, esmu ārkārtīgi iespriecināts par šo iespēju jūs iepazīt Eiropas Savienībai un Šveicē. Vienmēr ir bijušas ļoti ciešas saites. Mēs vienmēr esam uh, atbalstījuši viens un tās pašas vērtības, un tādēļ varam teikt, ka Eiropas Savienība un Šveice veiksmīgi sadarbojas, lai kopā pārvarētu kopīgos izaicinājumus. Eiropas parlamentu apmeklējot, izjūtam dziļu cieņu un arī no parlamenta puses bija tā, ka mēs varējām viesoties pie jums un arī uh, pirmais vicepriekšsētājs Provēro bija pārstāvēts uh, Eiropas uh, Savienība ar Šveicas konfederāciju. Kopā var iesnot noteiktas uh, strateģiskas prioritātes, um, pie, īpaši interesantiem reģioniem piedara Irāna vai Austrum Kaukās, Balkāni un arī um, Ziemeļāfrika. Tagad tieši runājot par uh, mūsu um, tas aktuālietu ministra Eštons kundzi pagājušā mēneša laikā jūs uh, piedalījāties oficiālā task force um, biroja atklāšanā Tunisijā. Vila Franko un Pancērī kungs arī bija klāt šajā pasākumā. <coughs> Gāri uh, Nēc kundze no liberāļu frakcijas ar jūsu un jūsu valsts atbalstu tiek veicināti demokrātiskie procesi. Arābu um, kaimiņu valstīs mēs to ļoti augstu vērtējam. Tagad vēlos dot jums vārdu un vēlreiz uh, sirsnīgs paldies, ka esat uh, ieradusies. Mēs ar lielu nepacietību uzklausīsim to, ko jūs teiksiet. Priekšsēdētājs kundze. Priekšsēdētāja kungs, paldies, paldies par ielūgumu. Tās ir liels gods. Ar prieku ierados jūsu komitejā, lai uzstātos un lai runātu par Šveices ārlietu politiku. Šveice ir vismaz tikpat integrēta sadarbībā ar eh, dažām dalību valstīm. Nu, vismaz tieši tādā pašā apmērā kā dažas citas eh, Eiropas Savienības eh, dalību valstis. Jau ilgu gadu mums ir ciešas attiecības ar ES, mums ir 120 mm, divpusējas vienošanās noslēgts starp ES un Šveicu, 20 ļoti nozīmīgi, piemēram, Schengens. Uh, vīz, Schengens iesaista, tāpat arī personu brīva kustība. Mēs nevaram šo um, sadarbību salīdzināt ne ar ko citu, ne ar kādu citu trešo valstu. Bet mēs tiekam vērtēti kā trešā valsts no ES puses, un mēs esam daļa uh, no starptautisko attiecību uh, sadaļas, ko īsteno ES un uh, Eiropas parlaments ir arī atbildīgs un uh, apstiprina uh, līgums un uh, starptautiskos nolīgums, um, to starp arī ar Šveici. Un tādēļ um, tiešām man ir šis gods uzstāties uh, šeit. Sākumā es teikšu divas uh, piezīmes uh, pirms uh, dziļāk pievērsīšos citiem jautājumiem. Sākumā par Eiropas Savienību un Šveicas attiecībām. Tikai piezīme. Uh, proti par. Uh, pasaules uh, spēku sadalījuma izmaiņas. Uh, industrializētās valsts un izaugsme industrializētajās valstīs no 1980. līdz 2000. Uh, gadu ir no 60 līdz 30 procentiem samazinājusies, un Āzijas valstīs savukārt trīskāršojusies. Tas nozīmē, ka rietumu dominance pasaules spēku sadalījumā, kāda bija pastāvīga vienā vai otrā veidā kopš 18. gada, nu tā kā izbeidzas, izteka. Tas ir pirmais, ko konstatēšu. Otrais, mēs šodien dzīvojam globalizētā pasaulē, riski ir globāli. Uh, Mm, izaicinājumi ir terorisms, epidēmijas, mm, klimata pārmaiņas, migrācijas plūsmas. Un šie riski, mm, tiem nevarēs rast uh, risinājumu kāda atsevišķa valsts, lai arī cik liela tā nebūtu. Tādēļ ir nepieciešama atjaunot multilaterāla darbība. Un valdībām ir jāiesaistās meklējot uh, risinājums partnerībā ar citām valstīm. Un atbild uz šiem izaicinājumiem bija integrācija, Eiropas integrācija. Vienotā Eiropa, domāju, ka labāk var atbildēt uz šiem globāliem izaicinājumiem. Šveice viena pati, kas nav ES dalība valsts. Un, un gribu teikt, kā mēs tad saskaramies ar šo situāciju un kā mēs mēģinam mm, aug, paaugstināt mūsu nozīmi pasaulē un uh, aizstāvēt Šveices iedzīvotāju labklājību un drošību. Pirmā mūsu politikas as ir attiecības ar ES. Otrā uh, as ir privileģēto partnerību uh, veidošana un skats uz austrumiem. Un trešā as ir Šveices eh, pozicionēšanās miera politikā un attīstības politikā. Tātad pirmā vāks - attiecības starp e, Šveici un ES. Šveice īsteno Eiropas a, eh, politiku, tā ir Eiropas brīvās apmaiņas dalībnāca ECO, OECD dalībvalsts. Mēs esam solidārs partners, mēs piedalāmies. A, lai samazinātu ekonomisko uh, un sociālo atšķirību ES iekšienē, palīdzot autonomu, palīdz, sniedzot palīdzību valstīm, kas iestājušās kopš 2004. gada. Uh, 12 miljārdu eiro palīdzība ir sniegta uh, Alpu dzelzceļa maršruta izveidā, kas veicinās preču apmaiņas starp Eiropas ziemeļiem un dienvidiem. Tāpat mēs uh, Iesaistamies arī Balkānu politikā. Visi ārpolitikas eh, instrumenti tiek izmantoti Kosovā. Jūs priekšstādājat, kungs, arī pieminējāt Ziemeļāfriku. Mm, tur Šveice no mm, paša pirmā arābu pavasara eh, pa notikuma brīža eh, ir sniegusi humāno palīdzību un palīdzību pārejas periodā, radot darba vietas šajās valstīs un it īpaši iedrošinot mazos vidējos uzņēmumus aktīvi darboties, kā arī mēģinot novēršot un citās jomās tāpat Šveica ir uzņēmusies tāda kā pionierloma. Kā jau teicu, mums ir 22 pusējas vienošanās, un šī sistēma, Suženeres, balstoties uz divpusējiem kontaktiem un izmantojot šo divpusējo kontaktu ceļu, kas nozīmē, ka Šveice noslēdz divpusējos līgumus tajās jomās, kas ir interesants abām pusēm. Pēc tam diskusijas tiek vestas pat labam par institucionāliem jautājumiem. Tāpat arī vēlamies aizsākt jaunu sarunu ciklu par nozīmīgām vienošanām piemēram, vienošanās par elektroenerģiju, apmaiņu skolās, iesaista švei, par Šveici iesaist Galileo programmā, proti tādu projektu, kas ir visu interesēs un ko mēs vēlamies īstenot. Tagad par institucionālo jautājumu. Es jau norāda, tur, kur Šveice ir uh, pieeja uh, lielajam vienotajam tirgum, uh, ir jātīsta kopējās ēs tiesības. Mēs sakam, ka mēs esam gatavi iesaistīties šajās sarunās ar noteikumu, ka uh, valsts suverenitāte, proti Šveicas suverenitāte tiek uh, respektēta un ka mm, nu, viss nenotiek viss automātiski, bet gan respektējot Šveicas procedūras šie jautājumi tomēr ir uh, ārkārtīgi uh, delikāti, uh, tad, kad iet runa par līgumu ieviešanu starp Šveici un ES it īpaši jurisprudences jomā, pildot Eiropas jurisprudence un arī dažos citos uh, reglamentos mēs uh, izskatām situāciju, pētam situāciju, bet nu jāsaka, ka Šveice ir ļoti nozīmīgs uh, partners uh, Eiropas Savienībai un Eiropas Savienība ir ļoti nozīmīgs partners uh, Šveicē. Pār Šveici vēl runājot. Ja. Šveica ir ES ekonomiskais partners, otrais e, lielākais pēc ASV un arī e, otrs lielākais klients. ES e, saņem 60% no mūsu eksportiem un 80% no mūsu importiem nāk no ES. Komercbalance ir pozitīva. ES labā 24 miljārdu Eh, Šveices franku apmērā. Par ārpolitiku runājot, ir um, dziļa konverģence, ir tādas jomas, kurās mēs roku rokā sadarbojamies, es jau uh, tās uh, tikko minēju. Tagad par otro punktu. Tas ir skatījums uz austrumiem. Šveica ļoti ātri eh, saprata, ka pasaules spēku samērs mainās un ka ir jāizveido reprezentācija tīkls vērsts vairāk uz austrumiem. Mēs esam atvēruši konsul, eh, konsulātus un pārstāvniecības, kas ir jauni, un kopš 2005. gada esam meklējuši strateģiskas attiecības ar galveniem starptautiskajiem aktieriem, piemēram, ASV, Krievija, Dienvidāfrika, Brazīlija, Un eh, kādu noteikti negribētu aizmirst arī Indiju. Mm, tas ir process, kas attīstās un ko mēs pilnveidojam mm, soli pa solim pēc nepieciešamības. Un tas mums atļauj uh, arī uh, veicināt Šveicas eksportu uz šīm dažādajām valstīm. Un noslēgumā par trešo punktu. Tas ir, eh, kā Šveica redz sevi eh, mieru un attīstības politikā. Mēs esam mēģinājuši Šveici pozicionēt kā tādu tradicionālu, neitrālu, uzticamu partneri. Šveice eh, starptautiskā līmenī tiek uztvērta kā uh, atklāta, kā tāda, kas mēģina būt objektīva un balstīties savos vērtējumos uz starptautiskām tiesībām, uz humānām tiesībām, humanitārās palīdzības tiesībām. Mēs pārstāvam ASV Irānā, mēs pārstāvam Gruzijas intereses Krievijā un Krievijas intereses Gruzijā. Mēs esam bijuši starpnieki starp Armēniju un Turciju, lai normalizētu attiecības starp šīm abām valstīm, kas ir parakstījušas Cīrihas protokolu 2009. gadā. Un tāpat arī mēs uh, vadam starpniecību starp Krieviju un Grūziju lai uh, Krievija varētu iestāties PTO, ir arī citas sarunas, kas notiek. Īpaši uzsvēršu uh, Šveices lomu vidējos, vidējos austrumos. Mēs neesam strateģisks uh, aktieris. ES ir atšķirīga loma. Mm, no, uh, ES, jo, uh, ES ir kvarteta dalība valsts, Šveice ne. Vidējos austrumos mēs redzam mūsu lomu. Uh, Uh, respektējot uh, starptautiskās un humanās tiesības, mēs nosodam starptautisko humanā tiesību pārkāpumu un atbalstam daudz iniciatīvas. Tāpat mēs atbalstam virtuālo nolīgumu starp uh, Palestīnas un Šveices civilo sabiedrību. Tā ir tā sakā Ženēvas iniciatīva. Tā ir Arī pēdējie protokoli ir publicēti, tie ir par drošību reģionā. Tas notiek šovasar, un tas ir dokuments, kurā visdrīzāk 80-90% no risinājuma ir formulēta, kas tad miera procesā būs atrodam. Jūs labāk zinat problēmas par mieru procesu balstīnē nekā es, ir grūti visu sākt ap vienu sarunu galdu. Nu, priekšstādātāja kungs, es eh, mēģināju nu, tādu skaidrs ievadu vārdus teikt un ļoti labprāt varēšu atbildēt uz jūsu deputātu jautājumiem. Paldies! Grazie, signora Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vairāk kolēģi ir jau pieteikušies. Izteikties Svabodas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, prezidentas kundze par eh, to, kā izklāstījāt savus būtiskos mērķus. Kā austrietis, protams, es eh, esmu tāds eh, noskums par to, ka Šveica nav Eiropas Savienības dalība valsts, bet negribu tagad šeit jūs vilināt ar kaut kādiem lieliem izteikumiem. Kas man interesē, tas ir divas lietas. Pirmkārt, kur jūs uzskatāt, kur ir vislielākā rīcības iespēja uzlabotai, ciešākai sadarbībai starp Eiropas Savienību un Šveici, kura var spērt vēl soļus, eh, vēl viņa būs eh, papildus, eh, kaut arī Šveica nav dalībās, kur varētu vēl kaut ko darīt ciešāk. Esmu uzskatu, ka Šveicas politika ir ļoti aktīva tieši. Uh, kopš jūs vadāt uh, konfederāciju, tā ir kļūst ļoti aktīva un bieži vien tā ir ļoti daudz kā līdzīga ar Eiropas Savienību, bet es tomēr vēlētos dzirdēt no jums, kāda ir jūsu vīzija, kad varētu būt nākamie soļi. Un otrs jautājums ir tāds jūtīgs jautājums, tas ir par banku noslēpumu. Un par struktūru Šveicē. Es esmu no valsts, kas arī vienmēr ļoti lepna uz banku noslēpumu. Un uh, personīgi man gan drusku cits viedoklis šajā jautājumā. Un par to ir bijusi vienošanās. Jūs kolēģis ar Vāciju panāca vienošanos, bet, laikam, tas ir nobloķēts uh, Vācijas bundesrātā. Uh, federāla zemju pārstāvniecībā. Es domāju, ka ļoti daudzi cilvēki, piemēram, Grieķijā domā, uh, ka viņiem nabagiem jāmaksā arvien vairāk nodokļi, un uh, uh, nabadzīgiem cilvēkiem savukārt uh, bagātie cilvēki kļūst arvien bagātāk, un visa bagātība uh, nu, novirz uz Šveici. Es domāju, ka bankas noslēpums uh, kalpo galvenokārt tām, ka bagātie tiek aizsargāti, kas attiecas uz dažādiem, es teiktu, nosaušos par darījumiem, vai arī vismaz tos aizsargā uh, pret nodokļu maksājumiem. Es domāju, tas nav taisnīgi. Mans jautājums jums, kāda jūs attieksme pret to? Uh, kā jūs uh, atspēkosiet daudz grieķu argumentus. Vai tas tā ir, ka daudzi bagātie grieķi jau savlaicīgi ir ieradušies Šveicē un savas bagātības uh, nogūties Šveicē? Tas vienmēr ir jautājums, ko Eiropas Savienībā pilsoņi uzdod. Un man interesētu jūsu viedoklis. Paldies. Paldies Vabadas kungam. Tālāk. Pancērī kungs. Viņš ir no tās pašas partijas, kā Svobodas kungs, bet viņiem es tagad došu vārdu, viņam agrāk būs jāiet projām. Tagad lūdzu, Panzēri kungs. Sociālisti ir demokrātiķi. <laughs> Jā, sociālisti un demokrāti, tas viss ir pareizi. Es eh, runāšu sociālistu vārdā, viņš runāja demokrātu vārdā. Labi. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi. Es priecājos, ka es pēc tikšanās Tunisijā varu atkal šeit ar jums tikties un jums runāt. Mums jau bija iespēja runāt par šo nepieciešamo sadarbību, par jauno spēku sadalījumu Ziemeļāfrikā. Nav jau runa tikai par humānu palīdzību. Jūs runājat arī par īpašumu atdošanu kas reizvēs uz dažādām valstīm, arī uz jūsu valsti. Šeit ir uh, risinājums visām arābu valstīm, bet nepiediet tikai ar to, ka kāds pasaka, mēs atdosim īpašums, bet ir runa arī par attiecīgu likumdošanas procesu. Gribētu pajautāt, cik tālu jūs esat pavirzījušies ar šo likumdošanas procesu, lai īpašuma atdošana būtu iespējama, it īpaši runājam par valstīm, ka, kurām uh, šie īpašumi, šis kapitāls noteikti ir nepieciešams. Viens no tematiem, kas ir ļoti būtisks sadarbībā ar uh, dienvidu valstiem, protams, ir arī mobilitātes jautājums. Jūsu valstī, protams, ir suverēnas tiesības, tā ir autonoma valsts. Gribētu uzdot jautājumu, vai Šveice ir gatava Eiropas Savienībā piedalīties, protams, ņemot vērā savas prerogatīvas, ja būs jauns uh, pārvietošanās process, mobilitātes process uh, vidusjūras dienviddaļā, lai nebūtu tāda nekoordinēta kustība. Gribēju jums jautāt, vai jūs esat gatavi kopā ar Eiropas Savienību apsēsties pie galda un uh, runāt par eh, imigrācijas jautājumiem no dienvidu puses. Paldies, Bāceriekungs. Došu vārdu tūlīt eh, eh, vārdu prezidents kundzē, lai viņi varētu atbild uz jautājumiem. Varbūt dzīvā diskusija. Merci, monsieur le. Paldies, priekšsēdētājs. Es atbildēšu Svobodas kungam, Pancēri kungam par Ziemeļāfrikas jautājumu. par potentātu naudu. Par Ziemeļāfriku. Sacēšanās, kas notika Dienvidjūras dienvidkrastā, ietekmēja arī e, mūsu valsti tieši tāpat, kā ietekme bija jūtama Eiropas Savienībā. Un Šveice bija ar nevisai labām attiecībām ar Benelī režīmu Tunisijā, jo mēs atļāvāmies kritizēt šo režīmu E, tāpēc, ka tas neņem vērā pamat brīvības, ir tīpaši izteiksmes brīvība 2005. gadā, kas savukārt izraisina negatīvas reakcijas no Tunisijas pil, e, varas iestāžu puses. Ar Lībiju mūsu attiecības bija e, praktiski nesošas, lai neteiktu ļoti sliktas. Jūs varbūt varējāt sekot notikumiem ar Šveices ķīlniekiem Lībijā. Uh, Un mūsu attiecības ar šo valsti ir praktiski nesoši, tāpēc arī mēs ļoti ātri reaģējam tiem notikumiem, kas e, notika Tunisijā, Ēģiptē un Lībijā. Un mēs, kā jau jūs pareizi pasvītrojāt, e, iesaistījāmies ne tikai ar humāno palīdzību, bet arī ar palīdzību pārejas periodam, darba ietvītošanu un ar patentātu naudu, kas eh, bija mūsu uzmanības centrā. Kāpēc? Šveica uzskata, ka šī nauda tai nepiedara. Un mēs to vēlamies visdrīzāk atdot tautām, kam tā pieder. Tā nav jauna attieksme no Šveices puses, bet tā ir attieksme, kas jau ir samērā sena. Mēs bijām uh, Eh, viena no pirmiem avāru atgriešanā. Un mūsu likumi naudas atmazgāšanas ziņā ir viena no stingrākajiem, un arī mums ir preventīvs pilārs, kas ir balstīts uz šiem no, likumiem, Eh, kuru sakarā bankas un finanšu iestādes to pienākums ir ne tikai zināmas kontu turētāju eh, vārdus, bet arī ekonomisko tiesību turētāju vārdus, kas nevienmēr ir ļoti viegli. Ja ir kādas eh, aizdomas, tad tās ir jādara zināmas un jāveic pasākumi. Otrā sadaļa ir bloķēšana, konfiskācija, naudas atgriešana. Benelī, Mubaraka, Kadafi režīmu gadījumos mēs ļoti ātri nobloķējam šo naudu, lai tā nevarētu tikt e, pārcelta uz citām finanšu vietām. E, š, šī nauda lai varētu tikt konfiscēta, tai ir jāiet vēl cauri attiecīgai juridiskai procedūrai, un šī procedūra var aizņemt vairāk laika nekā daži mēneši un tās ir galvenās grūtības, un tieši šajā jomā. Šīs jomas sakarā es apmeklēju Tunisu, Eiropas Savienības Tunisijas task force ietvaros, un mūsu e, saruna temats bija, kā past, pātrināt e, bloķētās e, naudas Šveicē un arī citās valstīs atgriešanas procedūru. Nesen mēs pieņemām Šveicē lai atvieglotu konfiskāciju un atgriešanu likumu gadījumā, ja, eh, lai to varētu eh, atgriezt procedūras noslēgumā. Tas nav Tunisijas gadījums, eh, gadījums Tunisija iesniedza pieprasījumu tiesiskai palīdzībai, un mēs sadarbojamies ar Tunisiju, lai pieprasījumu varētu pabeigt, un lai partnerattiecības varētu, partnerattiecībās lietas varētu pātrināt. Tomēr, Viens no veidiem, kā varētu procedūru patiesi pātrināt, būtu e, izmantot drošības padomas rezolūciju, kas konfiscētu e, fondus, kurus tādā gadījumā tad mēs varētu atgriezt atpakaļ. E, Lībijas gadījumā ar tiem avāriem, kas pieder struktūrai, tie var tikt atgriezt tiešā veidā. Privāto avāru gadījumā ir jābūt apvienoto nāciju lēmumam. Lībijas gadījumā, Tunisija un Eģiptes gadījumā nē, šeit ir veids, kā lietas varētu pātrināt un izmantot to pašu ceļu, kas tika izmantots Lībijas gadījumā. jeb citiem vārdiem sakot, izmantot rezolūciju, kas dotu iespēju konfiscēt un pēc tam atgriezt atpakaļ fondus. Taču atkārtoju vēlreiz, Šveicei nav nekādas interesētības savos, savās bankās eh, turēt šādā veidā politiski eksponētu uh, naudu, un mēs esam vieni no pionieriem no pieciem miljardiem franku, kas tika pilnībā atgriezti izcelsmes valstīm, uh, Šveice atgrieza kopā atpakaļ 1,7 miljārdus. Un vislielākā summa bija abašā fonda gadījumā Nigērijā 800 miljonu dolāru. Lūk, tas attiecas uz potentātu naudu un attiecībā uz, uz mūsu intervenciju Ziemeļa Āfrikā. Svobodas kungs, jūs uzdevāt jautājumu kurā jomā vislabāk varētu sadarboties ar Eiropas Savienību ārpolitikas ziņā. Es domāju, ka es jau atbildēju par Ziemeļāfriku, taču atbild arī par Balkāniem un. šeit ir partnerattiecības, kas darbojas, Šveice ietilpst Juleks formējumā darbam Kosovā un mums ir samērā ievērojama bijušās Dienvidslāvijas iedzīvotāju kopiena Šveicē, kas skaidro arī Šveices ieinteresētību šajā Eiropas reģionā un mūsu uh, aktivitātes šajā reģionā, kur mēs sadarbojamies roku rokā ar Eiropas Savienību. Uh, kopsavilkumā Šveicei ir Eiropas politika, lai gan tā nav Eiropas Savienības dalībvalsts, tai ir arī kaimiņa attiecība politika kā ar Ziemeļāfrikas valstīm, ar tām valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības robežām, bet atrodas Eiropas kontinentā. Es domāju, ka šeit mums ir pilnīgi saskanīgas intereses un ka mēs varam sadarboties roku rokā. Vēl viens jautājums par banku noslēpumu. Vēlreiz gribu atkārtot, ka mēs neesam interesēti Šveicē turēt mantu un kapitālu, kas ir paredzēts, lai izvairītos no nodokļiem savā valstī. Tāpēc mēs esam pieņēmuši ESAU standārtus 2009. gadā attiecībā uz informācijas apmaiņu fiskālajā jomā un ka mēs īstenojam šo politiku pielāgojot mūsu nolīgumus pret dubultā plikšana ar nodokļiem ar veselu rindu valstu. Šobrīd tādu jau ir vairāk nekā 30, kas ir pielāgoti jaunajām normām. Tas nozīmē informācijas apmaiņu apmaiņa notiek gadījumos arī, kad ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas, kā tas nebija tomēr iepriekš. Tālāk, kas attiecas uz nodokli, kas ir avot atbrīvošanas nodoklis starp Šveici, Vāciju un Grienbrit, Lielbritāniju. Šveicis vēlme ir lai tiktu izmantota tīra nauda. Un šie abi nolīgumi, kas attiecas eh, uz eh, eh, vienošanos pār ietaupījumu aplikšanu ar nodokļiem, kas ir noslēgts starp Šveici un Eiropas Savienību, kas nav atbrīvojošs sagaidot aplikšanu ar nodokli, kuru kā kura notiks vēlāk, bet šis eh, nodoklis ir galīgs, tas ar šo nodokli tiek aplikts gūtais labums, dividendes, kas ir ar plašāku pielietojamību nekā nolīgums pār ietaupījumu fiskalitāti, un tā nolūks ir nepieļaut lai Eiropas eh, Savienības vai citas valsts pilsonis, kurš eh, savus avārus tur Šveicē neizvairītos no nodokļu nomaksas savā valstī. Tāpēc likmes ir noteiktas saskaņā ar summām, kuras tiek apliktas ar nodokli izcelsmes valstīm. Jūs uzdevāt jautājumu par Grieķiju. Grieķija vēlas eh, noslēgt šādu nolīgumu ar Šveici, un mēs vienmēr esam apgalvojuši un esam interesēti sadarboties ar valstīm, kas vēlas noslēgt šādus e, nolīgumus, un mēs nevēlamies kalpot e, kā apēja sapiešanas punkts, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, un tas būtu veids, kā mēs varētu vienlaicīgi sakārtot pagātnes problēmas un raudzīties nākotnē ar savietojamību, ar nodokļu nomaksu, ar privātās sfēras aizsardzību, eh, kā, ko ļoti augsti vērtē Šveice. Varbūt eh, ārpolitikas. politikas eh, ārlietu komitejas priekšsēdētāja vēlas to pabeigt un eh, papildināt. Sirsnieks, paldies, dāmas un kungi. Arī es priecājos par to, ka šī apmaiņa, šo pēcpusdienu eh, doma apmaiņa mums ir iespējama. Gribētu īsumā atbildēt uz jautājumu, kur ir rīcības iespējas uzlabotai sadarbībai starp Šveici un Eiropas Savienību. Vispirms es gribētu uzsvērt, ka mūsu ārpolitikas komisija uh, Šveices padomē ļoti regulāri runā par Eiropas Savienības eh, sadarbību. Eiropas politika ir mūsu absolūta ārpolitikas prioritāte. Un arī parlamentā mums ļoti aktīvi mēs sekojam šī attīstībai. Es šeit uzskatu, ka ir primāri divas iespējas vēl ciešākā sadarbībā starp Šveici un Eiropas Savienību, kas eh, šodien, ko Šveices konfederācijas prezidenti jau teica, jau ir ļoti cieša Pirmkārt, mums vēl ir eh, noteikti ekonomiski šķēršļi. Tādēļ, ka Šveice ir trešā valsts un nav iekšējā tirgus daļa, vismaz formāli nav arī muitas apvienības daļa, tā ir sava valūta, bet mums ir ļoti cieša ekonomiskā apmaiņa, kā mēs tikko jau dzirdējām. Uh, 60% no mūsu eksportiem ir Eiropas Savienība, ir, un 80% no importa nāk no Eiropas Savienības uz Šveici. Bet uh, mums ir arī uh, attie, uh, ir vienošanās par attiecīgiem tirgus sektoriem, ir noteikts jomas, kurā mums ir savstarpējas tirgus atvēršana, kur mēs to varam virzīt uz priekšu. Tas gan Eiropas Savienības interesēs, gan arī Šveices interesēs. Otrā iespēja uzlabotāja un ciešākai sadarbībai ir uh, politiska sadarbība un institūcija sadarbība, kā jau to teica konfederācijas prezidente. Arī attiecībā trešajām valstīm krīzes reģionos mēs ļoti cieši strādājam kopā ar Eiropas Savienību un starptautiskā līmenī arī starptautiskās organizācijās, bet tieši šī jaunā loma spēcīgākā loma un demokrātiski svarīgākā loma, kas ir šodien Eiropas parlamentam, parāda, ka sadarbība iestāžu starpā, starp mūsu parlamentiem, tam vajadzētu pastiprināties. Tas ir sācies ar intensīvu apmaiņu starp abām delegācijām Eiropas parlamentā un Šveices parlamentā. Paraugoties uz uh, sadarbību šodien, apmaiņu šodien, tas ir ļoti vērtīgi, lai padarītu intensīvāku savstarpējo sapratni un pastiprinātu dialogu. De... Aizmirst atbildēt um, uz jautājumu par mobilitātes procesu. Mēs ietilpstam Schengen zonā un Dublins uh, vienošanās zonā. Un uh, Šveices nostāja ir tuva vairum dalībvalstu nostājai. E, teiksim, tālu no galējām nostājām. Mm. Jā, labi, paldies. Tad e, vārdu dodu apakškomitejas vadītāju par drošību un aizsardzību. Priekšsēdētājs, e, prezidents Kundze, jūs pieminējāt vidutāju lomu kāda ir Šveicē atsevišķās krīzes, spriedzes situācijās Eiropas kontinentā, jūs Baltā, Balkānus pieminējāt, eh, Kaukāzu, kas ir ļoti jutīgs reģions, un man jautājumi būtu divi. Kā jūs vērtējat iespēju atjaunot uh, dialogu starp Krieviju un Gruziju, kas Ženēvā un, un ANO ietvaros ir, lai neteiktu vairāk, ļoti, ļoti, eh, eh, ļoti vājš. Un kā jūsuprāt, Balkānos varētu veidot spēcīgu atbalstu punktu un kā jūsu nolīgumi saskaņojas ar Eiropas Savienības nolīgumiem? Vai Eiropas pūliņi balst, Šveicis pūliņi balstās uz Eiropas diplomātiju, vai arī jums ir īpaši kanāli, ko jūs nododat šeit? Kādi, kādi līdzekļi varētu tikt izmantoti šāda veida mediācijā? Paldies! Nākošais runātājs Lunaček. Euh, Paldies, priekšsādātāji kungs, un uh, arī uh, sveicu jūs, Kalmirei uh, kundze, Eiropas parlamentā. Turpināšu uzrunu vācu valodā. Arī es, kā Svobodas kungs, nāku no kaimiņu valsts, no Austrijas. Austrijas pārstāvu arī esmu zaļo pārstāvu, būtu iepriecināti, ja Šveica būtu ES dalība valsts, bet, nu, zinu, ka tā ir tāda vēlmes domāšana. Īpaši nesaprotu, kādēļ Šveices ietvaros ir tik daudzi, kas nevēlas uh, līdziesaistīties un uh, līdz maksāt, bet tās ir diskusijas, kuras mēs varētu kādu citu reizi uh, īstenot. Par ārpolitiku un par banku noslēpumu. Uh, Jūs jau runājāt par Rietumu Balkāniem. Arī šeit es domāju, ka ļoti vērtīgi ir Šveices iesaiste, piemēram, Oileks. Pati esmu rakstījis ziņojumu par Kosovu un zinu tieši, ka Šveicē ir liela Kosovas albāņu kopiena. Uh, un uh, daudz ir ilgu laiku dzīvojuši um, Ženēvā, um, bet nu ne visas ES valsts ir atzinušas pašu minoritātes viņu valstīs, vai jūs šeit redzat kādu iespēju jūsu nostāju, kā ne ES valsts varbūt tās tajās piecās valstīs, kas nav atzinošas, varbūt arī reklamē to, ka nu varbūt būtu liederīgi, ja visa Eiropa atzītu neatkarīgo, neatkarīgo Kosovu. Un otrs jautājums par Dienvidu Kaukāziem. Kolēģis Danžons jau par to uzdeva jautājumu, piemēram, Šveicas eksperti Talja Vīnī pēc Krievijas-Grūzijas konflikta ļoti aktīvi strādāja, un arī to mēs esam ļoti augsti vērtējuši. Un viņi runāja par uh, bruņotu konfliktu aizsākumu, tad, kad sarunas un um, beidz kā tiek runāts ar, ar viens ar otru, kad šis um, naids um, pieauga, ka šis, nu, praktiski šis aizsākums jau ir redzams, vai nevarētu ko darīt. Uh, un uh, kā jūs vērtējat Ženēvis sarunas? Un tagad par banku noslēpumu. Es ļoti augsti vērtēju to, ka Šveica vēlas tādu kā pionieru lomu uzņemties, jūs pieminējāt nelegāli iegūt līdzekļu atmaskāšanas, legalizēšanas novēršanu un arī e, iespēju par e, vērsties pret nodokļu e, nemaksātājiem. Un tagad par Grieķiju runājot. No Grieķijas valdības esam dzirdēju, ka aptuveni 200 miljārdi eiro no Grieķijas, Grieķu naudas no Grieķiju ieņēmumiem ja, esot Šveicē, un Grieķijā par to nav maksāti nodokļi. Jūs eh, teicāt, eh, ka domājat par to noslēgt līgumu ar Grieķiju, šādu eh, nolīgumu par aplikšanu ar nodokļiem, bet tas visdrīzāk būs ilgi. Bet tagad saskaramies ar dramatisku krīzi un varbūt, ka nu vēl pirms šāda nolīguma būtu kāda iespēja rīkoties, lai šī nauda, kas iespējams, nu visdrīzāk arī. Uh, Uh, bez nodokļu nomaksas ir nonākusi Šveices kontos, ka šeit attiecībā uz Grieķiju varētu panākt kādas pasākums, kas Grieķijai dot iespējas izmantot šo naudu, un nevis uh, Šveici kā nodokļu oāzi turpināt pastāvēt. Paldies! Paldies, uh, Lunačeks kundzei. Tagad uh, Rubikungam vārds. Paldies, priekšstādātāja kungs. Esmu ļoti gandrīts par šo mm, iespēju šodien tikties. Ilgus gadus esošo attiecību kontekstā mēģinam aizvien jaunu progresu uh, panākt, un Šveic vienmēr ir bijusi bijis piemērs uh, uh, Eiropai 26 uh, konfederālās ziņas un trīs valodas, un ļoti veiksmīgi šī uh, politika, un tagad Eiropā 27 valsts, 23 valodas mums, um, mēs esam daudz no Šveices mācījušies, un arī nākotnē varēsim vēl daudz ko mācīties, piemēram, PVN. Un tā sistēma, šī sistēma ir ļoti progresīva un moderna jūsu konfederācijā, un es varētu daudz labumu vēl gūt, vai arī, piemēram, UBS uh, uh, finanšu katrisinājumu iespējas um, e, es varētu mm, skatīties, uh, kā uh, risinājums tika rasts, un mēs varētu to skatīt kā piemēru. Gribu pateikties arī, piemēram, energo jomā. Jūs uh, uzturat kontakts ar mm, Irānu, ar pozitīviem Irānas spēkiem, un esat tādu neitrālu vidutāju lomu ieņēmusi. Mm, tāda paušāla vērtējuma nekad nav laba, un vajadzētu koncentrēties uz uh, to, kas kopā ar mums pozitīvas stratēģijas ir gatavi um, attīstīt, nenorādot um, cilvēktiesību jautājumu. Tādēļ domāju, ka enerģijas jautājumā būtu nozīmīgi, lai Šveica iestātos Eiropas regulētājā. Es, es domāju, ka es. Es atbildīju par to, lai tie cauruļvadi, kāda ir Eiropā, būtu labi izmantot un arī uh, uh, uzglabāšanas kapacitāte Šveicē ir, nu, kas tāds ļoti interesants punkts, ko varētu izmantot tad, kad kodolspēkstacijas tiks apturētas, lai labāk izmantotu atjaunīgo enerģiju. Un starptautiski arī būtu labi Šveici iesaistīties Erasmus Mundus programmā, lai veicinātu starptautisko sadarbību ar tās pētniecības centrāliem. Un šeit delegācija ar Šveici ir daudz diskusijas jau. Uh, aizsākus un īstenojas, un esam priecīgi, ka šīs diskusijas ar jums ir iespējams un vēlamies vēl intensīvāku sadarbību ar Šveici. Paldies! Grazie, onorevole Rubik. Paldies, Rubika kungam. Tagad uh, eh, Sara Frankas kungam. Gracias. Eh. Paldies, eh, priekšsēdētājs. Sveicam mūsu vidū prezidentē. Un gribētu paust gandrījumu par to faktu, ka jūs piedalījāties Task Force uh, uzsākšanā Tunisā kopīgi ar uh, augsto pārstāštonu un pozitīvo devumu, ko apliecināja jūsu valsts apņēmībā cīnīties pret jebkāda veida um, naudas atmazgāšanu Un es uzskatu, ka jūsu līnija ir tik tiešām pozitīva un konstruktīva. Ļoti žēl, ka es ierados ar kavēšanos šajā sēdē citu pienākumu dēļ, bet uzskatu, ka Šveice ir Eiropas Savienības uh, uzticams partners eh, lielās, uh, lielos jautājumos, kas ir planētas mēroga, runājot par uh, cīņu pret terorismu, organizēto noziedzības konfliktiem E, kuriem ir jāmeklē mierīgs risinājums Kolumbijā. Šveice ir apliecinājusi savu skaidro apņemšanos e, cīņā pret terorismu, e, pret, runājot par vidas saglabāšanu. Šveicei ir jau savas tradīcijas, tāpat arī citi aspekti, kas ir ar globālu perspektīvu energodrošība un, protams, arī migrācijas jautājumi, kur es domāju, ka Šveice kas ir Schengenas zonas valsts, un komisijas zaļā grāmata eh, attiecībā uz demografiskajām pārmaiņām ir interesējoša arī Šveicei. Un es domāju, ka mums būtu jāmēģina saskaņot savas darbības tad, kad mēs runājam par konkrētiem posteņiem uz starptautiskās skatuves, lai mēs nes, nekonkurētu un nesacenstos viens ar otru. Un, uh, Eh, jau šādā konkurence un eh, sacensība notika ANO ģenerālajā asamblējā, kur bija konkurēja eh, Šveices pārstāvis un Beļģijas pārstāvis. Un es domāju, ka šajā sakarā es vēlētos pateikties jūsu valsts eh, parādītiem pūliņiem un jūsu klātbūtne Tunisā ir īpaši apsveicama atbalstot eh, pārejas eh, procesus Arābu pavasara skartajās valstīs. Paldies, Sala Franka kungs, un debašu noslēguma Švāba kungs. Jā, ja, Paldies, priekšēdētāji. Vispirms gribētu, protams, pateikties Kamirei kundzei par eh, apmeklējumu Eiropas parlamentā. Jūs tādā veidā, protams, parādāt, ka Eiropas parlaments ir eh, ieguva šo pilno līdz likumdevēja tiesības un eh, kas izpilsās uzdevums ar pilnu atbildību. Tādēļ gribētu norādīt proti, ka Šveica, kā ne Eiropas Savienības uh, dalība valsts, jau ir panākusi, varbūt kā ārlietu komiteja, varbūt ir pārāk politiska, lai runātu par noteiktām problēmām, kas pastāv divpusējās attiecībās starp Šveici un uh, kaimiņu valstīm, Eiropas Savienības dalību valstīm. Tādēļ Es arī priecātos, ja Kamierēja kundze ierastos vēlreiz, lai viņa apmeklētu arī citas komitejas Eiros parlamentā un runātu arī par citiem jautājumiem. Mans jautājums ir eh, par izteikumu proti, ka Šveica nesot Eiropas iekšējā tirkus dalībniece. Tas ir tāds samērā uh, liela uzdrošināšanās tā teikt, jo tieši ekonomika, ne jau juridiski, bet paraugāmies uz ekonomisko kopsājus, tad eh, ar pilnām tiesībām var apgalvot, ka Šveica ir viena no aktīvākamajām iekšējā tirgus eh, dalībniecēm Eiropā, un par to es jūs sirsnīgi apsveicu, prezidents kundze, un nākotnē tā arī vajadzētu palikt, un drīzāk to vajadzētu vēl stiprināt, bet es domāju, ka no tā izriet arī politiskās saistības kas vienmēr nav gluži vienkāršas jūsu valdībai, jūsu politiskajā sistēmā, kur ir tiešā demokrātija, kas ir saistīts ar dažādiem sarežģījumiem. Es domāju, ka jebkurā gadījumā būtu nepareizi radīt eh, priekšstatu, ka Šveice nesot eh, Eiropas iekšējā tirgus dalībnieks, jo tieši pretēs ir pareizi. Un tas arī ir labi, bet arī politiski, gan mājās, gan galvaspilsētā, gan arī uh, Eiropā tas ir jāpārstāv. Varbūt tas būtu labi, ja jūs uh, to varētu tā arī nosūtīt tālāk šādu ziņu. Paldies Švāba kungam! Un tagad es uh, došu vārdu prezidents kundzei, lai viņai paliek pietiekami daudz laika atbildēt uz jautājumiem. Euh, es sākšu ar mieru politiku un uh, mediāciju. Jūs uzdevāt jautājumu par Grūziju un uh, Krieviju. Es gribētu teikt, ka mēs esam vidutāji strādājam objektīvi starp abām pusēm, esam vidutāji arī Krievijas iestājai PTO. Un tas nav vienkārši jautājums, kā atrast kontrols uh, sistēmu precēm un kas būtu, teiksim, neitrāls statūta uh, izpratnē, tad, nu, iedomājieties, kādas ir problēmas. Uh, un arī Dienvidu Osetija. Uh, viss ir kontekstā skatāms. Tātad es varu um, nu, runāt arī par tām problēmām, kādas ir mums kā vidutājam šajā lietā. Un jāsaka, ka uh, ļoti liels uh, sarežģītības pastāv. Un uh, puses reaģē uh, ļoti emocionāli uz uh, šīm problēmām. Tagad par uh, šo starpniecību mūs lūdza divas puses. Mēs nekad neuzstājamies, ja abas puses to neprasa. Mēs neveicam um, starpniecību nu, tikai no mūsu pašu iniciatīvas. Abām pusēm jā, jāpiekrīt šai, šai starpniecībai. Līdz ar to man, es labi pazīstu abas puses. Uh, Es neizteikšu ne, ne e, um, piezīmes par politisko ievirzi, kā starpniekam mums jābūt neitrāliem. Galvenais ir nonākt uh, pie rezultātu, kas ir gandrīz apmierinoši vienai un otrai pusē. Nu, nav nekad tā, ka kompromiss ir pilnīgi apmierinoši abiem, bet kompromiss uh, atļaut Krievijai iestāties uh, PTO. Šajā starpniecības darbā mums nav tādu īpašu uh, saskaņojam ar ES pasākumos. Mēs darbojamies pēc pušu lūguma, bet ne ar, nevis ne ar Krieviju, nevis ar Gruziju atsevišķi. Mēs esam vidutājs, bet neskatoties uz to, mēs uzskatām, ka ir ļoti nozīmīgi informēt interesētās puses starptautiskā līmenī, un mēs informējam ES par centieniem un par sasniegto. Uh, jo arī ES ir sarunās ar uh, Krieviju komerc jautājumos uh, attiecībā uz Krievijas iestāju PTO. Citos procesos piemēr, piemēr, pieminēšu Turciju, Armēniju, un vienmēr ir saita ar mūsu partneriem Eiropā. Tas ir informatīvs kontakts, mēs darbojamies ne tikai pēc mandāta ES un ASV, bet arī mandātu izdod mums abas puses, kas uh, tiek vienotas. Tagad jautājums par Kosovu un Balkāniem. Mēs piedalāmies EOLEX Kosovā, mēs piedalāmies KFOR un uh, tā ir uh, vienīgā valsts, kur Šveica izmanto savu armiju un mēs esam ļoti um, lepni par mūsu karavīru klātbūtni un Kosovā mēs uh, um, novērsām uh, konfliktus un tur ir apmēram 200 mūsu karavīru. Mēs uh, piedalāmies ar AIFOR Bosnijā. Tur uh, mums ir militārais kontingents, kas ir daudz mazāks. Uh, Kosova mums ir nozīmīga, jūs, kundz, to uzsvērcēt, arī Kosovā ir Kosovas kopiena, un Šveica ir pirmā valsts, kas nosaka status pirms standarta tiek noteikts, kas nozīmē, ka cilvēktiesības tiek ievērotas un tiesiska valsts, un cilvēki nav uh, iedresēti tā darīt, ja nav status, kas to atzītu. Jūs teiktu, jā, bet kas tad notiek Kosovā? Uh, un cilvēktiesība un tiesisks valsts mm, standarti neatbilst mūsu standartiem. Jā, tas varbūt tā ir, visdrīzāk, ka tas tā ir, bet mums ir sarunu partneris, ar kuru mēs varam uh, diskutēt, ar ko es varu diskutēt, un mēs arī šīs sarunas varam turpināt. Mēs esam uh, prezidenti šajā valstī, un uh, tas ir labāk nekā tāda bezgalīga nedrošība, kāda bija līdz šim. Tagad jautājums par banku noslēgumu. Kundze 200 miljārdi izbrauca uh, no Grieķijas, bet ne noteikti nonāca um, Šveice. Nu, nav īsti zināms, kas ir Šveices banku uh, glabātuvais, un ne visa pasaules nauda ir Šveices banku um, glabātuvais. Mēs diskutējam ar uh, Šveici pār nodokļu aplikšanu. Uh, no avotiem. Tādi nolīgumi ir ar Vāciju un Lielbritāniju noslēgti, un tādi paši parauga sarunas var tikt izmantotas, lai diskutētu ar citām valstīm, un ne tikai ar ES dalību valstīm. Cits valsts arī varētu būt interesētas līdzīgas sistēmas pielietošanā. Tagad jautājums par integrācijas procesu. Rubikungs, paldies par piezīmi par integrācijas procesu, kāds tiek turpināts ES, tas ir integrācijas uh, process, kas ir 720 gadus ilgs un ļāvis izveidoties Šveicē ar kantoniem, kas ir suverēni līdz 19. gadsimta pusē un kuriem bija paša sava uh, nauda. Šveicis franks tika izveidots 150 gadus at atpakaļ. Uh, un tiesība, līdz tiesības parlaments un valdības bija. Un tad uh, valsts apvienojās konfederācijā. Tas ir modelis, kas uh, var tik vērtāts arī kā integrācijas uh, modelis uh, Eiropas Savienībā. Komisijā arī ir uh, rotācijas princips. Arī prezidentūras princips, rotācijas princips ir līdzīgs arī tāds kā uh, konfederācijas rotācijas princips Šveicē. Tagad jautājums par enerģiju. Energo jomā mēs vedam sarunas ar ES par vienošanos elektroenerģijas jomā, īpaši par elektroenerģijas tranzītu, atjaunīgām enerģijām, stabilitāti piegādes. Uh, E, Šveica ir um, tranzīta valsts starp um, e, Eiropas ziemeļiem un dienvidiem, un es domāju, ka ES un arī Šveica ir kopīgs interesi, lai noslēgtu līdzīgu līgumu. Šāda līguma noslēgšana. Es negribu teikt kavētu, bet, nu, ir arī tāda neliela kavēšanos vai e, saistībā ar institucionālu jautājumu risināšanā. Kāds no jums teica, ka Švābkungs teica, ka nu, jāuzdrošinās nav, nav pilnībā iesaistīti iekšējā tirgu. Jā, Šveicē ir sektoriāla pieeja. Šveicē ir pieeja atsevišķos sektoros, ar kuriem ir noslēgti līgumi, bet ne tādā vispārējā izpratnē. Tas ir divpusējo līgumu un sektoriālo līgumu ceļš. Uh, Mums ir partnerattiecības tikai šajās jomās, kur ir noslēgta līguma. Piemēram, mums ir partnerība fiskālā jomā, jo ir līgums par fiskalitātu un jā, ietaupījumiem. Tāpat Dublins līgums nosaka mūsu piesektāriem, tāpat arī lauksaimniecības sektoros mums ir dažādas pieejas. Tikai tur, kur noslēgt līdz līgumu, mums nav tādas principālas pieejas. Es nav, Šveica nav ES dalība valsts un bilaterāli ir situācija tāda, ka ir sarežģīti iedomāties, ka Šveice Nu, tā kā kompensējot tādu vispārēju pieeju, varētu automātiski pārņemt um, ES tiesības. Mēs atzīstam par to, ka ir nepieciešams uh, starp uh, institūciju diskusijas arī ar Šveici, lai vienkāršotu šīs attiecības, jo attiecības ir kļuvušas ļoti grūti pārvaldāmas. Ir dažādas komitejas, jauktās komitejas, apakškomitejas. Un um, pastāv tāds briesmas, ka nu neredz vairs to mērķi, bet vienkārši, nu. No um, mēs um, tērējam resursus uh, šo līgumu pārvaldīšanai. Tātad mēs uh, pētam šos institucionālos jautājumus ar e, ES, ar uh, komisiju, Barozo kungs un es esam uh, par uh, pieeju, kas būtu kopēja un koordinēta, kas nozīmē, ka visi interesantie dosie abām pusēm tiktu izskatīti, ieskaitot institucionālos jautājumus un sarunām jātiek. Uh, vestām kopējā pakotnē, tādā trešajā divpusējo sarunu pakotnē ar Šveici. Un vēl vienreiz eh, gribu uzsvērt to, ka Šveicai tas ir līdzeklis, lai um, būtu privileģēts partners ar Eiropas Savienību. Jūs esat mūsu principiālie ekonomiskie un politiskie partneri. Mēs uh, vēlamies stiprināt šīs attiecības. Stat institūts, kāds ir tagad, nav risinājums. Tas ir jāstiprina, jāpadziļina šoreiz divpusēji, un tas notiks sarunu veidā, kas nebūs vienkāršas. Nu, katrā gadījumā ne es, ne Šveicē. Bet mums ir grība būt konstruktīviem šajās partneru attiecībās ar ES. Tagad ar kaimiņu attiecību jautājumiem problēma. Jā, protams, ir tādas starp kaimiņiem bieži vien ir. Uh, kaimiņu attiecību problēmas, kas izceļas, un arī šeit ir darba grupas, kas mēģina rast praktiskus risinājumus kaimiņu problēmām, kādas var rasties. Ir trīs pusē darba grupa arī tā, ka es domāju, ka šie jautājumi par bez kādiem punktiem rastīs risinājumu par drošības naudām arī, piemēram. Piemēram, Francijas, Itālijas teritorijā grūti ir reaģēt uz notiekošo personu brīvas pārvietošanās dēļ, dažkārt rodas šādi jautājumi. Tā tad šeit ir nepieciešama darbība. Šveicē tautas nobalsošanā no, uh, tika uh, akceptēta um, brīvpersonu cirkulācija. Šveicieši to vēlējās. Šis brīvs uh, pārvietošanās princips tika uh, noteikts ar garantijām, ka EES pilsoņi, kas strādā Šveicē, uh, var izmantot tos pašus darba apstākļus un tādas pašas algas kā tie, kas ir spē, uh, spēkā esoši Šveicē, ka nav šis algu dempings. Uh, lai arī ir problēmas. Pavisam noteikti jūs um, zinat arī, ka ir mm, saržģītības starp ES e dalībvalstīm, bet situācija ar Šveici ir gluži īpaša. Ļoti liels uh, skaits mm, migrantiem ierodas Šveicē strādāt. 2008. gadā aptuveni 4000 vāciešu mēnesī ieradās Cīrihas reģionā. Un uh, pat labi ir 250 tūkstoši uh, cilvēku no ES, kas no rīta no ES valstīm ierodas strādāt Šveicē. Mēs esam ļoti atvērti. Bet, nu, tie pasākumi, kādi bijuši akceptēti, uh, kad stājās uh, spēkā brīvs uh, pārvietošanās princips, ir ļoti nepieciešams, lai uh, tas arī tiktu akceptēts kā ārvalstu strādnieku darbs kas mums ir nepieciešams, bet dažkārt tas tiek vērtēts kā nelojāla konkurence salīdzinot ar lokālo darbu spēku. Nu, mēs neesam vienīgie, kas saskars ar tādām problēmām. Mm, Šveic vienmēr ir konstruktīva savās partnerattiecībās, un es domāju, ka mēs varam tikties pie sarunu galda. Tā kā tas ir bijis, piemēram, starp Šveici un Vāciju. Un sākot šādas sarunas, mēs varam praktiskus soļus spērt. Man liekas, ka es jums atbildēju, un Marka Valders kundze varbūt gribēs piebilst vēl ko. Sirsnēs paldies. Es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka gan Eiropas Savienības dalību valstīm, gan arī Šveicēji, protams, ka ir vien tie paši globāli izaicinājumi. Tieši tādēļ mēs ārlietu politikā visu interesi pievēršam tam, kā kopā atbildēt uz šiem izaicinājumiem. Mēs dzirdējām par dažiem reģioniem no Rietumu Balkāniem sākot līdz Ziemeļa Āfrikai līdz pat Kaukāzam. Mēs ne tikai pamatoties uz savu geogrāfisko situāciju, bet arī pamatoties uz vēsturi, uz dažādajām valodām, kuras runā Šveicē, un pamatoties uz kultūru daudzvērtību, kas ir Šveicē. Mēs pārstāvām Eiropas vērtības, un eh, tādēļ mums ir interese ciešā apmaiņā ar Eiropas Savienības dalībvalstiem un Eiropas Savienību kopumā. Mums arī Šveicē ir bija parādu krīze, bet tā ir bija jau pirms 20 gadiem. 80. gada beigās, 90. gada sākumā bija nekustamā īpašuma eh, tāds kā sprādziens un mazāki un vidējas bankas kantonos. Eh, valstī tas bija jāglābj gan kantoniem, gan valstī. Un toreiz arī valsts budžets eh, ļoti uh, saņēma tādu lielu parādu slogu, un tur vajadzēja arī rast atbildes, risināt. Daļēji mums izdevās to atrisināt, uh, pieņemot ar vien jaunas un jaunas taupības pakotnes, un arī mēs veidojām institūciju instrumentu, saucamo parādu bremzi, kas uh, tautas balsojumā tika pieņemta, un kas kalpo tam, lai uh, nebūtu tā, ka viena paudze tērē naudu politikām, nākamajai paudzei naudu atkal jāietaupa. Un ka tas atbilstoši konjunktūras eh, cikliem eh, valsts naudu attiecīgi ir eh, jātaupa, jāizmanto, bet lai šī parādu spirāla nepieaug pārlieku ātri. Un es domāju, ka arī šajās jomās tas bija ļoti konkrēti atstāja iespēju, ka atsevišķas Eiropas valstis nonāk ļoti lielās parādu grūtībās, ka tieši šajās jomās, lai būtu apmaiņa un lai būtu kopēja pieredze, ir kopmainīties. Varbūt, ka. Jā, jāsaka, de jure, jo, protams, Šveica nav iekšējās tirgus dalībniece, bet faktiski tajā ir ļoti cieši iesaistīta. 1,1 miljoni. Uh, Eiropas Savienības uh, pilsoņi dzīvo Šveicē, un 400 tūkstoši šveiciešu savukārt dzīvo Eiropas Savienībā. Apmaiņa notiek arī tādā ļoti personīgā līmenī, un daļēji arī dienu dienā dzīvojot uh, kopā, un cilvēki, kas šķērso robežu, lai strādātu uh, no Šveices kādā no kaimiņu valstīm Eiropas Savienībā. Gribētu arī no savas puses sasniegt pateikties par to, uh, ka jūs izrādījāt interesi un ceru, ka mēs veidosim konstruktīvu dialogu arī parlamentu līmenī starp Eiropas parlamenti un Šveici un Šveicis parlamentu. Un mēs šo dialogu turpināsim. Paldies! Grazie. Paldies. Priekšsēdētājs kundze. Paldies arī Maklādes kundzei. Es vēlētos pēc šiem aplausiem vēlreiz uzsvērt, ka mēs esam jums ļoti pateicīgi. Daudz kolēģi interesējas par šiem jautājumiem. Īsumā gribētu vēl tikai pateikt, ka mēs tikko kā kaut ko dzirdējām no Makvādas kundzes, un gribēju pateikt arī par Švābu kunga teikto. Šodien mums bija debates kas eh, papildina dažādu speciālo komiteju jautājumu, piemēram, divpusējā apmaiņa, finanšu pakalpojumi. Mēs mēģinājām kaut kā apkopot visus šos aspektus, jo viss kopumā ir eh, pieskaitāms ārlietu politikai. Tas nevienmēr attiecas uz divpusējām līkumiem un uz tām jomām, bet mūsu tikšanās apstiprina to, kā mūsu priekšsēdētājs Buzekungs arī apmeklēja jūsu valsti, un arī komiteja priekšsēdētāji ir devušies uz jūsu valsti, un viņi arī seko līdzi uh, liekumiem, un tad tas viss ir tādā plašā kontekstā, tādēļ ir arī svarīgi, ka mēs mūsu komitejā, mums notika uh, šī diskusija, paldies, priekšsēdētājs kundze vēlam jums arī turmāk. Uh, vislabāko jūsu darbā un labu lidojumu mājup, un cerams, ka mēs drīzumā atkal tiksimies. Eh, abbiamo eh, dieci. Jā, labi. Mums eh, tagad būs desmit minūšu pārtraukums, jo eh, balsojums sāksies precīzi tad, kad tas bija paredzēts. Proti 16.30, 10 minūtes pārtraukums, un tad mēs sāksim darbu puspiecos. Tā kā tas likumīgā veidā paredzēts, un kā mūsu precīzes kolēģis Edgars Ankons to jau ir teicis. Va bene. bene, allora sono le 16.30, e quindi possiamo dare inizio al nostro. Jā, mēs tagad varam sākt uh, balsošanu. Bet uh, es labprāt uh, mainītu nedaudz balsošanas kārtību, jo mūsu kolēģi Makavē nav tagad klāt. Ja visam piekristu, tad es labprāt eh, sāktu no beigām. Tātad vispirms ar pēdējo punktu, un tad, kad atnāks uh, kolēģi Makovē, tad attiecīgi vēlāk balsosim par šo jautājumu. Ja viss tam piekrīstu, tad es sāktu ar desmito punktu Eiropas Savienības atbalsts starptautiskajai krimināltiesai. Jautājumu risināšana grūtību pārvarēšana. Volgangs Krēsus Dorflers. Mēs varam uh, sākt balsot. 62 ir atsaukts, 63. Kurš par? Pret. Atturas.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 Es teiktu, ka pieņemts, bet neesmu pārliecināts. Balsējam elektroniski. 68 balsojam elektroniski. Sākam balsot. Sì, sì. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Divi, trīs, pieci, četrpadsmit, seši, deviņi par, pret, atturas. Noraidīts. 70. 71 ir atsaukti, 72 par, pret, atturas, noraidīts. 73, 74 ir atsaukti, 72 elektroniski pārbaudām, 72 vēlreiz. Sākam balsot. Eh, sempre qualcuno non Jā, kāds laikam nebalso īstajā brīdī. Tūlīt redzēsim. 22, 17, tomēr noraidīts. 75 par. Pret. Aturas. Pieņemts. 76 par. Pret. Aturas. Noraidīts. 77 par. Pret atturas. Manuprāt, norādīts, bet neesmu pārliecināts. 77 elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pa 77. Pieņēmts izrādās. 25 pret 19. Pieņēmts 78 ar iespējamu grozījumu par pret atturas norādīts. 79 atsaukts, 80 par pret atturas norādīts. 81 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 1 par pret atturas pieņemts. Tālāk 86 par pret atturas pieņemts. Pieņemts. Kompromis 2 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 87. Nē, es atvainojos. Kompromis 3 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 91 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 93 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 94 par pret atturas. Manuprāt, norādīts. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot par 94. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pār, 23 pret, norādīts. Viņš ir 95 pār ar mutis grozījumu 2 pret atturas pieņemts. 96 par pret atturas norādīts. 97 par pret atturas norādīts. 98 par pret atturas norādīts. 99 ar mutis grozījumu 3 par pret norādīts. Atturas norādīts. 100. Mutis grozījums 4. Pieņemts. Kompromiss 4. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 103. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 104. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 105. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 106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 115 atsaukt, 116 par, pret, atturas, pieņemts. 117, 118, abi vienādi, par, pret, atturas, pieņemts. 119 par, pret, atturas, norādīts. 120 par, pret, atturas, pieņemts. 121 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 7 par. Pret. Atturas pieņemts. 122 par. Pret. Atturas norādīts. 122 pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Elektroniskais balsojums par 122. Mēs pārbaudām. Varbūt mēs neesam ieraudzījuši balsis. Beidzam balsot. 35 pret 21 norādīts. 127 par pret atturas pieņemts. 128 par pret atturas pieņemts noraidīts. 130 par, pret, atturas, noraidīts. 132, 133 par, pret, atturas, noraidīts. Nav īsti saskatāms. Pārbaudām elektroniski 132, 133. Elektroniski pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot par 132, 133. Pieņemts. 31 pret 26. Kompromiss 8 par. Pret. Aturas pieņemts. 137 par. Pret. Aturas pieņemts. 138 par. Pret. Aturas pieņemts. Kompromiss 9 par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 norādīts 155 par pret atturas norādīts 156 par pret atturas. Manuprāt, norādīts, bet uh, pārbaudīsim labāk elektroniski. 156 elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pret 24 patiešām norādīts. 157 par, pret, atturas, norādīts. Kompromiss 12 par, pret, atturas, mm, pieņemts. 163 par, pret, atturas, norādīts. 164 par, pret, atturas, pieņemts. 165 par, pret, atturas, norādīts pieņemts. 166 par, pret, atturas, pieņemts. 167 par, pret, atturas, pieņemts. 168 par, pret, atturas, pieņemts. 170 par, pret, atturas, pieņemts. 171 par, pret, Tas nebija skaidrs. Balsosim elektroniski par 171. Elektroniskais balsojums sākas. Beidzam balsot. 29 pret 31. Pieņemts. Tā knapi, bet divam balsīm. 172 par pret atturas noraidīts. 173 par pret atturas pieņemts. 174 par pret atturas norādīts 105 par pret atturas pieņemts kompromiss 13 par pret atturas pieņemts grozījums 109 par pret atturas norādīts 180 par pret atturas pieņemts kompromiss 14 par pret atturas pieņemts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 atturas pieņemts. 193, 94 par pret atturas. Es teiktu, ka noraidīts, bet 195 par pret atturas. To mēs pārbaudīsim elektroniski. 195 elektroniski balsojam, sākam balsot. Beidzam balsot. Divi, seši, trīs, četri pieņemts. Kompromis 16 par. Pret. Jūs nepacēlāt roku, bet mēs balsojam par kompromisu. 200 grozējums. 200 tagad par. Pret. Atturas pieņemts. 201 par pret atturas norādīts. 202. Vai pārbaudīt 201? Labi, elektroniski balsojam par 201, sākam balsot. Beidzam balsot. 31 pret, 28 pār, norādīts. 202 pār, pret, atturas, norādīts. 203 pār, pret, atturas norādīts 204 par pret atturas pieņemts. Kompromis 17 par pret atturas pieņemts. 211 par pret atturas pieņemts. 212 par pret atturas man liekas, ka pieņemts. Bet pārbaudām. 212 elektroniski 212. Šaubu, kad man labāk elektroniski pārbaudīt. Tātad par 212. sākam balsot. Man liekas, ka pieņemts, bet tagad beidzam balsot. Jā, patiešām. Ar nelielu balsu pārsvaru 31 pret 29 pieņemts. Pa 216 neviens, jā, tomēr ir pret atturas norādīts. 217 pār pret atturas norādīts. 218 pār pret atturas pieņemts. 219 pār pret atturas pieņemts. 220 pār pret atturas pieņemts. 221 pār pret atturas pieņemts. Mm, tas nebija skaidrs. 221 balsojam elektroniski. Sākam balsot. Jā, jautri, vai ne? Elektroniskais balsojums beidzas. 28 pret 34 pieņemts, tātad pieņemts. Tāda propaganda manai partijai. 1, 2, kurš par? Pret? arī jāpārbauda. Viens un divi. Elektroniski balsojam, sākam balsot. Viens, šķērsvītri divi. Elektroniski sākam balsot. Jā, visi necēja rokas, tad mums ir jāpārbauda. Elektroniski balsojam. Beidzam balsot. Jūs tā speciālākam izdarījāt. Jo man liekas, ka jūs gribat man apvest ap stūri. Labi, uzlikšu citas brīvles. Trešais par pret atturas pieņemts. Četri par pret atturas pieņemts. Pieci par pret atturas pieņemts. Seši, septiņi, astoņi par pret atturas pieņemts. Deviņi par pret atturas pieņemts. Desmit par pret atturas pieņemts. 13 par pret atturas noraidīts. 14 par pret atturas pieņemts. 15 par pret atturas. Nu, tas nebija skaidrs. 15. elektroniski balsojam. 15. Beidzam balsot. Pieņemts. 36 pret 26. Vats... Priekšsēdētājs gribētu pajautāt, cik daudz ir tautas partijas deputāti šajā zālē un cik no tiem būtu jābalso. V, jo šķiet, ka balsotāji ir vairāk nekā vajadzētu. Ma, e, la, la makina... mm, jā, elektroniskais aparāts var tūlīt pat pateikt atbildēt uz jūsu jautājumu. Es tikai ceru, ka elektriskā parāda darbosies, jo pat labam nav nekādu noviršu. Va bene, andiamo al 17, voti favorevoli, voti contrari, contrari sul 17. Dobbiamo fare il 16, scusami. Mm. È respinto, però il 16 non l'abbiamo votato. Eh, quindi votiamo il 16, favorevoli,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 25 par, pret, atturas, pieņemts. 26 par, pret, atturas, noraidīts. 27 par, pret, atturas, noraidīts. 28 par, pret, atturas, noraidīts. 29, 30 par, pret, atturas, noraidīts. Nepieņemts pieņemts, saka priekšsēdājs kompromiss 19 par, pret atturs pieņemts. Grozījums numur 34 par, pret. Es domāju, ka noraidīts, bet pārbaudīsim lūdzu. Elektroniskais balsojums par 34. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 34 par, 28 pret. Grozījums 35, 36 par, pret. Atturas noraidīts. Kompromiss numur 20 par, pret. Atturas pieņemts. Grozījums numur 44 par, pret. Nav skaidrs. 44. elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, tieši tā, tas ir 31 pret 31 noraidīts. Kompromiss 21 par, pret, atturas, pieņemts. 22. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 52. par, pret, atturas, pieņemts. 54. par, pret, atturas pieņemts. 55. par pret atturas pieņemts. 57 par pret atturas noraidīts. Elektroniski pārbaudīsim. Jā, labi, pārbaudam elektroniski. 57. sākam balsot. 57. Beidzam balsot. 31 pret 30 pieņemts. 59. par pret atturas noraidīts. 61 par pret. Tas jāpārbauda. 61. balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 37 par 24 pret. Pieņemts. Tagad jābalso ir par uh, FEM uh, komitejas atzinumu. Pirmais numurs, jeb ko saka priekšsēdētājs. Aha. Sestais par pret atturas pieņemts. Septiņi par, pret, atturas pieņemts. 14. Desmitais paragrafs par, pret, atturas noraidīts. 11. paragrāfs par, pret, atturas noraidīts. A apsvērums par, pret, atturas noraidīts. Apsvērums B par, pret, atturas noraidīts apsvērums C par pret atturs norādīts. Viss tad ir ietverts. Turpinam deve atzinumi. Tie ir visi ietverti. Tagad noslēdzošais balsojums. Viss elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. 61 par, 1 pret triumfs, burtiski triumfs referentam. Labi. Un tagad turpināsim. Nākošais uh, balsojums - reģionālā konvencija par Eiropas un Vidusjūras reģionu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem. Tikai noslēdzošais balko, balsojums - referents nav zālē klāt. Sākam balsot. Lūdzu, vēl desmit nav nobalsojuši. Vēl sešas balsis ir nepieciešams. Nu, ja jūs nevēlaties balsot, beidzam balsot. 50 pār 3 pret 1 atturējies. Pieņemts. Tagad pēdējais balsojums. ES un Austrālijas nolīgums par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra, datu apstrāti un nosūtīšanu Austrālijas muitas un robežu apsardzes dienestam. Makovei kundze ir referente. Pirmais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Noslēdzošais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot 51 pār 8 eh, pret sirsnīgi sveicam referenti. Un tagad eh, priekšsādātāja vietnieks Paška turpinās sēdes vadīšanu. Okay, let's uh, move along. Labi, tagad turpināsim. Turpināsim, un es gribētu tos, kas vēlas uh, doties no zāles projām, lūgt to darīt. Un tagad mēs turpināsim ar uh, ieteikumu padomē komisijai un Eiropas ārējās darbības dienestam attiecībā uz sarunām par ES un Grūzijas asociācijas nolīgumu un lūdzu referentu Kšištofu Liseku uh, teikt savus ievadvārdus. Lūdzu, Lisek kungs. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Cienītās dāmas un kunga deputāti. Negribu pārāk daudz jūsu vērtīgā laika iztērēt ar uh, lielu gandarījumu varu paskaidrot, ka Tikai 59 grozījumi ir iesniegti, un dažos gadījumos uh, situācija bija tāda, ka grozījumi vai nu pilnībā sakrita, vai nu gandrīz sakrita, dažkārt tie bija arī praktiski identiskā tekstā sastādīta, līdz ar to es domāju, ka mums vēl ir nedaudz laika, un šajā laikā mēs varēsim izstrādāt projektu. Gribu pateikties visiem ēnu referentiem par sadarbību. Es gribētu teikt arī, kā grozījumi nemaina visu dokumentu kopumā. Ir pāris grozījumi, kurus es gribētu aprakstīt, ka tie eh, pat ir tālāk ejoši nekā tas, kas sākotnēji bija iestrādāts. It īpaši šeit eh, mēs redzam, ka tiek atcīta Grūzijā tāda aktivitāti, kā piemēram cīņa pret korupciju un grozījumi ir pat tālāk ejoši nekā mans sākotnējais priekšlikums. Es esmu iepriecināts arī par to, ka runājot par uh, Grūziju, mēs domājam par uh, kompleksu situāciju, nu praktiski uh, okupāciju, tā es uh, to um, Abhāzijā un Dienvidosetijā formulē šie abi uh, reģioni tiek uh, okupēti un uh, Abhāzijas un Dienvidu Osetijas atzīšana to ir uh, veikusi. Um, Krievija tā ir atzinusi šīs uh, kā neatkarīgas valsts. Un, uh, paldies par grozījumiem. Grozījumu vairākums praktiski nosaka, piemēram, uh, virzību, bet neizmaina. Un ir pāris arī tādi grozījumi. Piemēram, Fajona kunga no sociāldemokrātiem. Fajons kundzes atvainojos. Un par šiem grozījumiem runājot, jāsaka, protams, ka ir daži uh, trūkumi Grūzijā, it īpaši tieslietās kā arī jautājums par īpašumtiesībām, kā arī par neatkarīgiem mēdījiem, par pieeju informācijai. Bet gribu uzreiz teikt, ka visnotaļ redzu izstrādāt kompromisu un tādēļ gribu teikt, ka ar visiem ēnu referentiem tikšos un, ja gribat, tad arī ar visiem citiem grozījumu iesniedzējiem. Esmu gatavs tikties, runāt un uh, jāsaka, ka sasniegsim absolūto vairākumu un radīsim kompromisu. Paldies! Paldies! Tagad Tanja Fanjo, lūdzu. Predsedujoči, hvala lepa tudi um, kolegi. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies arī kolēģiem Liseka kungam. Sākumā uh, gribu jūs sirsnīgi sveikt 59 grozījumi, tas nav pārāk daudz, varbūt, ka mēs varam arī rast kompromisus. Un, protams, esmu gatava arī diskutēt un turpināt to, lai rastu kopēju nostāju. Šeit tiek uh, runāts arī par Gruzijas uh, progresu. Tie uh, grozījumi, kas ir kritiski formulēti, nenozīmē, ka esam pret Gruziju. Vienkārši vēlamies, lai Gruzija vēl vairāk tuvinātos Eiropas vērtībām. Referents un pārējie, un arī mēs esam vienmēr uzsvēruši, ka Abhāzija un Dienvidu uh, Osetija jāintegrē Grūzijā. Mēs domājam, ka okupētā teritorija ir atbilstoši izvēlēts. Tas ir uh, paziņojums arī Grūzijai, un tāpat uh, jāmaina drošības arhitektūra, jānovērš vardarbība. Mani grozījumi ir domāti, lai stiprinātu tieslietu varu neatkarību, nopietnas reformas tikta, tika aizsākts tieslietās un tika uh, pādrināti tiesu procesu un arī tiesu darbu izskatīšanu. Bet ir jārunā arī par neatkarību drošības ziņā man jāsaka, aizvien ir jāpievērš uzmanība nulles tolerancija arī mazākiem noziegumiem. Daudzi cilvēki ir cietumos, Grūzijā ir lielā kā daļa aizturēšanas apstākļi, kas nav labi un praktiski slikti, un cilvēki paliek neatbilstoši ilgi aizturēti. Paliek neaiztur, ne, a, a, nepamatot ilgi cietumos, salīdzinot ar nodarījumiem. Un arī tas ir vērtējums kā institucionāls vājums. Tagad par advokātiem. Aizvien mums vēl ir informācija, ka ir a, problēmas a, veicot viņu profesionālo darbību, viņi nevar brīvi strādāt. A, Un aizvien vēl ir uh, spiediens kāds, mm, kas tiek īstenots. Ir arī uh, sasniegts progress. Progress demokrātijas attīstībā, tiesisks valsts izveidē. Taču mums jāatbalsta uh, Grūzija un jāaicina veikt plašākas, dziļākas tieslietu reformas. Nākošais jautājums ir darba likumdošana. Šeit ir uh, pretruns likumā un pretruns uh, ar Gruzijas uh, valdības um, rīcību. Tiek ieviesta pilnīga brīvība cilvēks atlaist no darba, no nodrošināt pietiekama aizsardzība pret diskrimināciju un tiesības var saņemt tikai arotbiedrība. Kādas tiesības var nu, aizstāvēt tikai tie, kas ir arotbiedrībās, un šeit mums vajadzētu arī jā, aktīvāk darboties. Tagad par uh, plašsaziņas līdzekļiem. Kā jebkura demokrātija, arī Eiropas demokrātijas, Grūzijai jārespektē plašsaziņas līdzekļu brīvība, medijiem jādod iespēja uh, brīvi, netraucēti. Uh, uh, strādāt, šeit nedrīkst būt nekādi spiedieni. Gruzija ir pieņēmusi nozīmīgas likumdošanas aktus, taču mēs aizvien vēl nevaram runāt par brīvu presi. Ja mēs runājam par procesiem pret žurnālistiem, tad jāsaka, ka situācija būtu jāuzlabo. Ir bijuši gadījumi, kad uh, žurnālisti tiek nostiesāti, un ir bijuši arī gadījumi, kad žurnālisti tiek nonāvēti. Tas par maniem grozījumiem, protams, ka es esmu gatava arī uzstāties vēl vairāk un arī strādāt ar ēnu referentiem, meklējot kompromisus. Paldies! Lai, please! Thank you, President. Uh, I want to congratulate. Paldies, priekšsēdētājs. Gribētu apsveikt referentu. Mēs sadarbojamies kopš pirmās viņa prezentācijas, un man ir daži novērojami. Pirmkārt, gribu sacīt, ka ziņojums ir ļoti izsvērts, un šī pieeja rāda, ka Gruzija ir viens no vislabākajiem partneriem austrumu partnerībā. Tad ir attiecībā uz Gruziju mēs Mēs aicinām vairāk integrācijas, un mūsuprāt, ir ļoti reāli runāt šādā sakarā par mūsu attiecībām. Un, Līze, kungs, es domāju, ka pirmajā punktā jūs pieņemtu man ieteikumu atzīt neatkarīgos apgabalus. Jo, ja mēs vēlamies situāciju atvieglot un panākt kādus būtiskus rezultātus, mums ir jāuzlabo sadarbība ar Krieviju, lai varētu eh, normalizēt situāciju šajā reģionā. Tāpat mēs vēlamies veicināt iespējas stiprināt un padziļināt sadarbību starp Eiropas Savienību un Gruziju, tas ir 15. grozījums. Un arī mēs esam atvērti kompromisu grozījumiem, es domāju, tas varētu būt eh, vajadzīgs, jo ir ļoti daudz grozījumu visai līdzīgi. Bet arī mēs apsveicam piekto grozījumu, 45. Opozīcija, dialogs ar opozīcijas eh, Uh, partijām. Es domāju, ka tas ir nepieciešams Gruzijai veicināt šo dialogu un veicināt patiesu plurālismu, kā arī neatkarība, pē, nepieciešamība pēc neatkarīgas tiesu sistēmas. Katrā ziņā es uzskatu, ka ziņojums ir atbalstāms kopumā un Līzes kunga redzējumu šajā sakarā. Paldies, Lunačeks kundze. Thank you, uh, President. I also on behalf of. Paldies arī es uh, zaļo vārdā gribētu pateikties referentam par uh, labs pamats tam, ko mēs varam iestrādāt ziņojumā un jūsu jūsu piekrišanu izskatīt un vienoties par grozījumiem. Manuprāt, grozījumu nav tik daudz. Es gribētu norādīt, ka jūs runājat par integrāciju starp um, integrācijas iedzienu. Es, pār Eiropas Savienību un Gruziju runājot. Mēs pat nezinām, kāds būs gala rezultāts, un arī tas nav jādefinē ziņojumā. Taču nesen notika partnerattiecību samits, un bija skaidrs, ka šeit mēs runājam par politisku asociāciju un sociālo ekonomisku integrāciju. To būtu būs būtiski paturēt. Arī piekrītu tiem visiem, kuri norāda, ka abas teritorijas Dienvidu Osetija un Abhāzija ir okupētas. Es domāju, parlaments jau skaidri to ir paudis vairāk kārt. Un manas grozījums abos šajos gadījumos ir, lai skaidrāk definētu, ko tas nozīmē, ka Krievija abas eh, pārvaldes atbalsta militāri un pārkāpja uguns pārtraukšanas nolīgums. Es gribētu runāt ne tikai par okupētām teritorijām, bet konkretizēt, ko tas nozīmē realitātē, tāpēc es šos grozījumus iestrādāju. Vēl viens punkts, ko es atbalstu, ir grozījumi, kur e, Grūzi, e, Dienvidosetija tiek saukta tā, kā tā tiek saukta Grūzijā, konkrēti par Chinvali, es nevaru to izrunāt precīzi. Uh, sakarunātāja. Un jau Tāņa Fajona pieminēja, un arī es savos grozījumos iestrādāju, es domāju, ka redzot progresu daudzās jomās, cilvēktiesību, pret diskriminācijas sev citās jomās, tomēr es domāju, ka vairākās jomās pietrūkst, pietrūkst paveiktā, un tas būtu nozīmīgi, lai Gruzijas valdība to pieņemtu. Un es zinu, ka mums, kā eiro piešiem, ir atklāti ar Gruzijas pilsoņiem jārunā pār šiem jautājumiem, un arī 38. 30. Taņas Fajonas grozījums par juristiem, kas eh, tika pakļauti policijas uzbrukumiem. Eh, būtu jāpiemina šeit un jānorāda Gruzijas varas iestādēm, ka ir jāveic izmeklēšana un jānodrošina, lai policijas sistēma nodrošinātu un, ne, eh, un neiejauktos tiesu sistēmas darbībā. Tālāk arī par mediju brīvību un par pilsonisko sabiedrību vēl būtu daudz sakāmā. Uh, Esmu ļoti pozitīvi noskaņot, es ceru, ka mēs varēsim panākt vienošanos. Tālāk par 32. grozījumu. Tīri vēsturiski runājot, mums būtu jāpiemina tas, ka paužam nožēlu, ka ir bijis neuzbrukšanas pakta priekšlikums pirms 2008. gada, pirms Krievija uh, e, uzsākā savu kara darbību, kuru Sākašvili nepieņēma. Mums vajadzētu arī norādīt, kas notika pirms Krievijas invāzijas. Es domāju, ka mēs varēsim rast vienošanos un e, cerīgi rauvos uz sarunām un sadarbību ar Līzes kungu. Paldies, Korčakungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu drusku pārsteigts, kad eh, dzirdēju, ko teica daži kolēģi, kad viņi runāja par okupētām teritorijām. No otras puses, viņi ļoti cīnās par tā saucamo brīvo Kosovu. Piemēram, ja jūs paraugoties uz grozījumiem, piemēram, pirmais grozījums, ko izniedz kolēģis Landsbergis, tur teikts, ka Grūzija ir Eiropas valsts, kas uh, veiksmīgi veido demokrātiju. Bet tas pats uh, autors nākamajā grozījumā apgalvo, ka islāma teritorijas arī ir Gruzijas daļa, un tā tam vajadzētu arī palikt, un līdz ar to tā ir pretruna. Es domāju, ka kristietība un islāms uh, tām ir kopīgas saknes. Par to varbūt var diskutēt kaut kur citur, bet ja es apgalvoju, uh, kā tā ir kristīga valsts. Un, eh, ja es saku, ka arī islāma teritorijām tajā ir jābūt, tad jau loģika nav pareiza. Protams, ka Gruzijā es eh, saskatu problēmu, ka šeit eh, dažas normas ir mm, visam savādāk nekā Eiropas Savienība, tad cits līmenis ir tas kaut kas visam cits, ja mēs runājam par cilvēktiesībām Albānijā, vai arī par uh, normu īstenošanu Eiropas Savienību un kādas tās ir, bet tas jau nenozīmē, ka normas, piemēram, minoritāšu tiesībās tiek pareizi piemērotas. Bet es domāju, ka mēs šeit varbūt eh, aizmirstam, ka Gruzija ir arī kaimiņi. Mēs nerunājam par attiecībām starp Gruziju un Turciju, eh, par attiecībām starp Gruziju un Armēniju. Uh, šajā rezolūcijā, bet arī tas ir svarīgi. Ja mēs ar kādu vedam sarunas, un ja mēs vēlamies, lai šī valsts pieturinātos Eiropas Savienībā, tad ir jāņem vērā arī kaimiņa attiecības, tās ir jānoskaidro. Tas ir svarīgākais. Vai ir mierīgas attiecības ar kaimiņiem? Tas ir labi un jauki, ka šeit ir 30 grozījumi, kurās ir runāts par uh, attiecībām ar Krieviju. Uh, Es nemaz nevēlos komentēt, vai tās ir teritorijas, kas eh, pieder Gruzijai vai nē, bet eh, Gruzija pirms tam ir griezusies pie Krievijas un lūdza aizsardzību, kad tai bija konflikti ar Turciju. Te jau mēs varētu arī apgalvot, ka Gruzija ir Turcijas daļa un kādēļ mēs vispār eh, par to izsakāmies un iejaucamies. Es domāju, ka ir nepieciešams izvirzīt līdzīgus kritērijus un piemērot tos attiecībā uz valstīm, kas eh, piedara austrumu partneru attiecībām. Mums attiecībā uz Gruziju vajadzētu vienmēr izmantot eh, tādus pašus standārtus. Demokrātiskie elementi, kas dažos grūzienos pieminētos, vajadzētu arī balsojumā ņemt vērā. Paldies, Kovākungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā vienmēr tā arī šodien es eh, vēlos eh, izteikties ļoti pozitīvi par notikumiem Gruzijā. Vēlos arī referentām lūgt izteikt divus komentārus. Pirmkārt, par to, kādu jūs uzskatāt, kāda būs attīstība attiecībām starp opozīciju un valdošo partiju. Es domāju, tas ir būtisks jautājums politiskai sistēmai kopumā. Protams, ka Grūzijas panākumus neviens nevarētu apšaubīt, ja runa par ekonomisko attīstību, ja runa par attiecībām ar Eiropas Savienību. Tas ir būtisks jautājums, kā attīstīsies politiskā sistēma. Tas ir viens jautājums. Otrs. Cik lielā mērā Gruzija ir apņēmusies iet pa Eiropas ceļu? Tiešajās sarunās ar politiķiem un arī sarunās šeit parlamentā es eh, redzu, ka ir eh, tāda zināma atturība no Eiropas puses, un tas noved pie tā, ka Gruzijā to uztver tādā veidā, ka tas ir drīzāk neticami, kā Gruzijai patiešām būs Eiropas perspektīva. Vai tas būs vienkārši reāls process vai tikai nodomu process, kas politisku iemeslu dēļ nekad nevarēs tikt īstenots. Thanks a lot. Well, thank you. Mrs. <clears throat> Ojuland, please. Paldies, Ajānas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pievienoties tiem kolēģiem, kur apsveicu referentu. Un e, gribu piebilst jau pie sacītā to, ka šajā sakarā, ja jūs ņemt vērā ziņojuma noz nozīmi Gruzijā, tad, manuprāt, tas vieš drosmi politiskajām partijām, tas ir tā opozīcijām lai tās redzētu Eiropas perspektīvu, jo, ja mēs rūpīgi izlasām šo ziņojumu par brīvās tirzniecības nolīgumu, tad tieši tas ir Gruzija nepieciešams. Tirzniecība ar Eiropas Savienību tā ir perspektīva, un tas varētu iedrošināt politiķus Gruzijā, turpināt veikt reformas. Un tuvināties Eiropas institūcijām. Otrkārt, gribu runāt par vīzu režīmu atvieglojumiem. Arī šeit mēs varadz, varētu redzēt skaidru perspektīvu. Un ja mēs um, rūpīgi lasām tekstu, tad secinām, ka tas varētu pozitīvi ietekmēt reģionu kopumā un arī pārrobežu ziņā, mudinot kaimiņu valstis sekot Grūzijas panākumiem. Šeit es domāju tuvākās Gruzijas kaimiņu valsts, Azerbaidžānu un Armēniju. Un trešais punkts no manas puses attiec uz okupētajām teritorijām un Krievijas lomu Gruzijā. Es gribētu būt ar stingrāku nostāju, ne tikai vēlreiz aicinot Krievijas federāciju pieturēties pie starptautiskajiem pienākumiem, atsacīties no Abhāzijas un Dienvidosētijas okupācijas, bet pieprasīt to no Krievijas federācijas eh, starptautisko pienākumu sakarā. Paldies, Līsek kungs, lūdzu, varbūt jūs vēlaties noslēgt. Postaram się bardzo krótko, żeby nie zajmować Państwu czasu. Paldies, pavisam īsi mēģināšu apkopot. Paldies par jūsu piezīmēm un grozījumiem. Esmu pārliecināts, ka mēs radīsim laiku, lai runātu par grozījumiem. Kā jau teicu, esmu pārliecināts, ka arī pat šodienas um, sarunas, ka mēs radīsim kompromisus. Kovalda kungs uh, uzdev divus konkrētus jautājumus. Es nevaru šos jautājumus uzreiz atbildēt, jo esmu referents. Un šis otrs jautājums, ko jūs uzdevāt, ir eh, jautājums par vadības eh, līmeni Grūzijā, jo līdzīgi kā es eh, arī kolēģi kungs pazīst atbildīgos politiķus un uh, būtu jājautā politiķiem, kā te ir viņa uztvere, bet es piekrītu tam, ka ir šī pamata tendence, ka uh, viss pārāk lēni virzās uz priekšu. Un piekrītu jums, ka šis jautājums un arī daudz citu vēl nav atrisināti. Līdz ar to manā ziņojuma projektā ir rakstīts, ka mēs vēlamies tādu kopēju pozīciju izstrādāt, kurā visas politiskās uh, grupas iesaistītos, un daudzas jautājumas jāatrisina pēc iespējas ātri. Ja mēs uh, runājam par uh, um, Grūzijas iedzīvotāju šo izšķiršanos un vēlmi mm, virzīties uz priekšu, Tad šo jautājumu es domāju, ka mēs 19. oktobrī varēsim šo jautājumu uzdot. Uh, Gruzijas eh, priekšsēdē, parlamenta priekšsēdēs būs mūsu viesis, un šo jautājumu mēs varēsim viņam uzdot tieši. Ja mēs runājam par attiecībām ar opozīciju, vai arī uh, to, ko jūs apzīmējat kā pārāk lēnu demokrātisko institūciju attīstību Gruzijā, daļai es varu piekrist. Un noteikti ir uh, zināmi pārmetumi un jautājumi kas varbūt neskar tieši pēdējās vēlēšanas, bet uh, iepriekšējās divas vēlēšanas. Bija arī uh, vēlēšana novērošana misija. Man pašam bija uh, iespēja tajā piedalīties Nikolai Kundze arī šajā delegācijā uh, strādāju un pēdējo vēlēšanu laikā nebija tādu mm, plašāku pārmetumu. laikā, kad strādāju pie šī ziņojuma, biju trīs reizes Gruzijā un tikos ar visiem politiskiem spēkiem. Gan ar tiem, kas ir pārstāvēti parlamentā, gan ārpus parlamenta opozīciju. Esmu runājis arī ar mazākumtautībām, ar vācu, angļu, franču fondu pārstāvjiem. Arī es diplomātiem visi teica, ka virziens ir uz demokrātiju un uh, prezidents Sākašvili partija ir uzvarējusi vēlēšanās un um, tā ir divas trešdaļas uh, parlamentu vieta un tas nav uh, viltojumu vai manipulācija rezultāts, tas vienkārši izriet no tā, ka opozīcija ir ļoti vāja un uh, savstarpēji strīdas piemēram, Tbilisi mēra amata kandidāti. Bija desmit kandidāti, un šie kandidāti savā starpā viens otru ienīd, un uh, līdz ar to ir grūti sadarboties. Un tas dažkārt, protams, arī nemaz, uh, nu, kā lai saka, tas nepalīdz viņiem, un tas palīdz Sakašvili un viņa kandidātiem. Tā tad mums jāatbalsta Gruzija politiski, ekonomiski, finansiāli. Un tas ir tas, ko es ziņojumā mēģinu iestrādāt. Es domāju, ka tas ir virziens, kurā mums vajadzētu virzīties, un šādi mēs varam dot mums ieguldījumu, lai demokrātija attīstītos arī turpmāk. Paldies! Paldies! Pārējie pie nākamā darba kārtības punktam. Eiropas Savienības Ukrainas asociācijas nolīgums, un pirms es dodu vārdu Legutko kungam, es gribētu atgādināt trīs lietas jums. Pirmkārt, šorīt šajā sēžu zālē uzstājās ārlietu ministrs Ukrainas. Otrkārt, šodien diskusijas laikā tika paziņots, ka Julija Timošenko ir notiesāta uz septiņiem gadiem cietumā. Nākamais, ko vēlos jums darīt zināmu, Intas lēmums atlikt uz vēlāku laiku balsojumu par atzinumu. Šīs trīs lietas vēlos jums darīt zināmas. Pirms mēs sākam diskusiju, lai Gotko kungs jums vārds. Uh, <clears throat> thank you, Mr. Chairman. Uh, well, first, uh... Paldies. Priekšsēdētāji, vispirms es gribētu pateikties eh, ēnu referentiem un visiem kolēģiem, kas iesniedz grozījumus. Kopskaitā ap 140 un palīdzēja mums sagatavot ziņojumu. Jūsu atgriezeniskā saikne bija ļoti noderīga. Ir atsevišķi punkti, kas būtu jāapspriež, bet, manuprāt, mēs esam eh, nonākuši pie vairākiem labiem kompromisiem. Ukrainas situācija ir ļoti dinamiska un mainās katru dienu. Vismaz nesen tā notika. O, taču neraugoties uz visiem trūkumiem, esmu pārliecināts, ka visi mēs saprotam, cik svarīgi ir Ukraina Eiropas Savienībai. Un mūsu kopīgās interesēs ir veicināt viņu virzību uz Eiropu. Mēs varam būt ar dažādiem viedokļiem attiecībā uz to, kādu, kādi mērķi tiek iz, līdzekļi tiek izmantot mērķu sasniegšanai un attiecībā uz mērķiem domstarpību mūsu vidū praktiski nav. Šie mērķi ir labas attiecības. Laba attiecība veidošana demokrātiska, stabila Ukraina ar labklāģību, kas eh, respektē tirgus eh, ekonomikas principus ar neatkarīgām tiesu iestādēm, eh, kas aizstāv minoritātes un piemēro visus pamata standārtus, kādi tie ir konstitucionālā demokrātijā. Kā jau es sacīju iepriekš, asociācijas nolīgums būtu jāskata kā mm, prioritārais instruments, lai nodrošinātu Ukrainas Eiropas integrāciju, un es vēlos, lai ilgtermiņā Ukraina kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti. Es domāju, ka lielākā daļa Ukrainas pilsoņu. Nu, no, no nācijas perspektīvas raugoties, šāda perspektīva būtu gaisma tuneļa galā, un mūsu prāts, ka tas būtu jābalsta ar sistemātisku un atgriezenisku reformu palīdzību. Mēs jau zinām, ka daudzas reformas tiek īstenotas, un citas gaida savu ieviešanu. Tāpat arī asociācijas nolīgums ir būtisks, eh, eh, lai varētu īstenot Ukrainas iekšējas reformas. Taču pēc visas sacītājas gribētu atgriezties pie priekšsēdētāja ievadvārdiem par šodienas notikumiem, kā mēs zinām, tā eh, nav veiksmīgi diena mums un Ukrainas draugiem. Un, man, manuprāt, vajadzētu pārdomāt e, notiekošo, pārdomāt vislabākos īstermiņa līdzekļus un pasākumus. Un es tikšos rīt ar ēnu referentiem un piedāvāšu atlikt uz vēlāku laiku balsojumu, lai varētu veidot piesardzīgāku, saprāt un racionālāku skatījumu uz notiekošo. Paldies, Sasīvečs kungs nebūs ar mums uh, ilgu laiku, tāpēc es došu vārdu viņu, uh, viņam tagad, un tad došu vārdu uh, eh, Kavačs kungam. Jā, tik tiešām referents uh, jau uh, pauda man priekšlikumu ņemot vērā notikuma attīstību, kas grauģi kompromisu līniju, es atbalstu referenta priekšlikumu atlikt uz vēlāku laiku. Šo jautājumu Kovačov kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies Legutko kungs par priekšlikumu. Mums vajadzētu pārskatīt kompromisu tīpaši numur 2, 4 un 5, ņemot vērā pēdējo saņemto informāciju. No mūsu puses eh, tas tik, neko nemaina realitātei, ka Ukrainai ir nepieciešama Eiropa un Eiropai Ukraina, taču mēs nedrīkstam kļūtī, kļūdīties. Eh, eh, Eiropai ir vajadzīga demokrātiska Ukraina. Uh, tiesiska Ukraina un nevis tāda, kas atgriežas pie autoritāra vai totalitāra režīma. Es vēlos, lai Ukraina kļūtu par uzticamu Eiropas Savienības partneri, lai mēs varētu padziļināt mūsu attiecības ar Ukrainu, starp iedzīvotājiem uzņēmumiem un nes tālāk demokrātiskas vērtības un mums ir jāpalīdz valstī atgriezties uz demokrātijas ceļa. Šodien bija reta situācija, kad vienā dienā kad valsts pārstāvis uzstājas šeit komitejā pārliecināts par demokratizāciju, tiek saņemta informācija pretēji raksturu, jo mēs sagaidījām, ka šāda situācija neveidosies Ukrainā. Katrā gadījumā, raugoties uz rītdienas tikšanos ar ēnu referentiem, es atbalstu atlikšanu uz vēlāku laiku. Paldies! Pēdējais, pēdējie divi ēnu referenti Šulc kungs lūdzu. Ich möchte Es vēlos arī no savas puses teikt sižnieku paldies referentam Lekutko kungam. Lielākā daļa no priekšlikumiem, kas nāca no mūsu puses par demokrātiju, mediju brīvību un uh, tam līdzīgi, tie ir ļoti precīzi ieviesti. Lekutko kungs, jūs runājat par to, ka mums vajadzētu vairāk uh, paredzēt laiku. Es arī esmu par šī uh, ziņojuma atlikšanas vēlāk laika, bet es attiecies uz piekto kompromisu, ka mums vajadzētu vairāk atvēlēt laiku. Es domāju, ka arī sarunām nevajadzētu notikt eh, politiskās piedienu gaisotnē. Un uh, nevajadzētu pateikt, ka līdz gada beigām to visu vajadzētu noslēgt. Tā nemaz nav jābūt obligāti, jo tieši šodien eh, mēs redzējām, kāda ir attīstība, kas mums parāda, ka mums arī šai ziņā vajadzētu atvēlēt laiku un paraudzīties, kādā virzienā uz priekšu iet eh, attīstība Ukrainā. Tas šodien patiešām bija tāds uh, raksturīgs gadījums, es nedomāju, ka ir kaut kāda nejaušība un kā ārlietu ministrs vienkārši šeit ieradās un uh, ka tas viņu vienkārši pārsteidza, bet īstenībā ir tā, ka uh, šeit ir tāds notikums, ka uh, mums tika pateikts, jūs varat darīt, ko gribat, bet mēs izdarīsim, ko mēs gribam. Mēs nosūdīsim šos cilvēkus, mēs vajāsim opozīciju, mēs to sagrausim un es domāju, ka ņemot vērā šo situāciju, mums vajadzētu ļoti daudz laika atvēlēt un izdomāt, kā uz to reaģēt. Paldies. Mr. Schulz, Mr. Kovliček, please. Ņikuji, pane. Kohliča kungs, paldies priekšādātāji. Es um, nesaprotu, varbūt tas, kas Šulca kungs teica, varbūt, ka jūsu valstī ir iespējams, kā tiesu ietekmē politisku lēmumu, varbūt daudz vairāk nekā Ukrainā. Bet noteikti nu, jūs arī labi zināsiet, ka Ukrainas eh, prezidents eh, ieteica par ekonomiskiem pārkāpumiem. Neviens nevar tikt eh, ieslodzīts cietumā, un eh, arī parlamentā tika pieņemts šāds lēmums, bet ministrs neteica to tā tiešām eh, burtiski. Bet viss šis noliekums, es domāju, ka tas viss ir ļoti labi sagatavots. Man šķiet, ka šeit trūks daži tehniski aspekti. Mēs runājam par uh, gāzes eh, pievada sistēmu un par eh, elektroenerģiju. Mēs eh, runājam arī par rezolūciju, kurā teiks, ka būtu labi sadarboties ar kaimiņu valstīm, un tas noteikti būtu vēlams arī šeit. Bet tā principā izvirzēs jautājums par gāzes piegādi, bet tas šeit tas nav iekļauts. Es domāju, ka šie 240 grozījumi ar tiem visiem mums vajadzētu tā saprātīgi un lēnām visu novērtēt, bet mums nevajadzētu arī aizmirst, ka mēs kopā ar visiem kaimiņiem vedām sarunas vienādā veidā, un Ukraina patiešām ir vienā no labākajām pozīcijām, kas attiecas asociācijas nolīkumiem. Uh, priekšsēdētāji, saka Brokakungs, kolēģis un kolēģi, es gribu uh, atbalstīt uh, virkni komentāru, ko izteica kolēģi. Man jāsaka, ka pagājušajās nedēļās es mm, tieši bija runa par to, kā atrisināt dilēmu par tiesisku valstīm, procesiem, un vienlaikus ir uh, nepieciešamība mm, pabeigt šo uh, procesu par uh, nolīgumu. Es domāju arī, ka Ukrainas pusē saprot šīs sakarības. Bet šodien es, eh, man nācās atzīt, ka tas ir savādāk. Tas viss nav kļuvis vienkāršāk ieviest kārtību, un tas rada nedrošību It īpaši, ja ir eh, tāda liela interese sas, sasaistīt ciešāk Eiropas Savienību un Ukraina, mēs zinām, ka Ukraina ir strateģiski svarīgākā valsts Eiropā. Es domāju, mums tas ir jāsaskata. Bet šeit mēs nonākam tādā, pie tā ļoti klasiska punkta - intereses pret vērtībām. Mums jāraugās, lai mēs šeit eh, abas jomas sasaistītu savā starpā. Kā tas būs nākamajās dienās, nākamajās nedēļās, to es nezinu. Tur ir tādas iespējas, piemēram, varbūt nākamajā otrdienā, otrajā lasījumā kaut ko likumā mainīt, kaut ko darīt. Janukovičs mēģina um, uh, ierasties pie Barozo kungu nākamā nedēļa, tur redzēsim, kas notiks. Un šī iemesla dēļ ir labi, ka tika teikts, mums vajadzētu drusku atvērēt laiku tam visam nevajadzētu tā šaut uzreiz un rīkoties momentā. Es arī ieteicu, es nezinu, vai tas būs iespējams. Varbūt sarīkot uh, eh, rīt, no rīta debates uh, plenārsēdē, lai Aštons kundze varbūt uh, izsaka paziņojumu, lai katra politiskā grupa izvirza runātāju, varbūt kā oktobrī Strasbūrā to var izdarīt vai novembrī, bet es domāju, ka mums vajadzētu uh, pašiem tiek ļoti skaidrībā par šiem kopsakarībām, raidīt skaidrus signālus. Es domāju, ka šodien eh, diskusijā ar ārlietu ministru šie signāli tika raidīti. Man nav tāds sajūta, ka uh, viss saprata tiesisks valsts jēdziena nozīmību. Saprot spiedienu, bet īstenībā nesaprot nozīmi, kāda nozīme šim vārdam tiesiska valsts, kāda ir Eiropas perspektīva. Uh, patiešām ir jāsaprot šie vārdu tiesiska valsts nozīme, un tas viss nav pilnībā vēl pabeigts, to mēs zinām, par to jau nav runa, bet tam ir jāiet pareizā virzienā. Es šeit redzu tādu gadījumu, ka tas drīzāk iet pavisam citā virzienā. Arī Moldovā un Gruzijā vēl viss nav kārtībā, bet tur man tā sēja, ka tas iet pareizā virzienā. Kaut arī tur ļoti daudz kas ir jākritizē, atsevišķās lietās, bet Ukraina bijusi tāda saprātīga ceļa, bet tieši attiecībos vērtībām, demokrāti un tiesiska valsts, ka viņi sāk virzīties citā virzienā, un to nevar pieņemt, tu nevar pateikt, nu kā tad eh, to var aprēķināt, un mēs varam teikt, jā, mums ir milzīgas intereses, jūs negribat, ka uh, Krieviju un uh, eiro ekonomiku pārdot, bet mm, tas, ka šāda, ja tāda argumentācija mēs pieņemam, tad mēs pārdodam mūsu dvēseli. Es domāju, ka mums nākotnē. Va, Ukraina droši vien atradīs ceļu, kā tikt ārā no šīs situācijas. Tas būtu vislabākais, ka mēs izmantot šīs iespējas. Es domāju, ka uh, lielākā daļa politiskās grupas ar tādu plašu vienošanos uh, droši vien būs tāda pašās domās, kaut arī varbūt šorīt no rīta tas tā netika tā skaidri pateicis un norunāts. Es domāju, ja kolēģi piekritīs, es domāju, ka mēs varētu to arī vēlāk visu uh, Varbūt arī vēl kādus grozījumus varētu iesniegt, varbūt varētu pārdomāt, eh, vai eh, to vēlreiz varētu uzsākt ar šo procesu grozījumu iesniegšanu. Es domāju, tas būtu arī godīgi pret mūsu kolēģiem Intā, lai viņi varētu pabeigt savus atzinumus. Viņi to nevarēja izdarīt, jo šodien tā būtu nepareizā zīme, proti atzinumi eh, tieši šodien par to balsot. Es domāju, to saprast nepareizi. Tas būtu tā kā vienkārši pāriet pie uh, parastās darba kārtības. Es domāju, mums vajadzētu uz intas iespējām paraudzīties, lai viņi savas eh, nostājas, lai tur ir ļoti svarīgi tirniecības jautājumi ies, iesaistīt, lai viņi tos varētu arī iesaistīt. Paldies. Very much. <coughs> Mrs. Ojoland, please. Paldies, tagad Ojolandas kundze. Thank you, Chairman. Um, I'm in the position. Priekšsēdētāji, man nostājā ir, ka atlikt asociācijas līgumu ar Ukrainu nav Eiropas Savienības interesēs. Es saprotu, ka šodien ko daudz kolēģi ir šokēti un varbūt pārāk emocionāli. Un varbūt varētu atlikt uz kādu laiku lēmumus Eiropas parlamentā. Taču, zinot šo valsti ar tās sarežģījumiem, esmu pārliecināta, ka Šorīt notikušais nav sakritība. Un esmu pārliecināta, ka atsevišķi Maskavas pārstāvi ļoti priecājas par notikušo. Um, uh, Pagājušajā nedēļā es tikos ar vairākiem Ukrainas parlamentu pārstāvjiem Strasbūrā. Es domāju arī, ka vairāki mūsu citi kolēģi tikās ar um, opozīcijas pārstāvjiem, man kolēģi no libe, liberāļu partijas, kuri, neraugoties uz politisko uh, nostāju, nerau, un uh, neraugoties uz Jūlijas Timošenko gadījumu, abas puses uzsvēra to, uh, Cik būtisks būtu asociācijas nolīgums vēlas integrēties Eiropas Savienībā un neatkrist atpakaļ Maskavas kontrolē. Un mēs visi zinām, ka Krievija lielā mērā izmanto dažādus līdzekļus labā un sliktā nozīmē, lai ievilktu Ukrainu muitas savienībā, kāda tiem ir ar Kazahstānu un Baltkrieviju. Un ja mēs Eiropā to politiski nesprotam, tad man ļoti žēl, bet mēs pieņemsim nepareizu lēmumu. Tāpēc, neraugoties uz emocionālajiem lēmumiem un paziņojumiem, ko mēs dzirdējam šodien. Es tomēr ceru, ka mēs varam palikt pragmatiski šeit Eiropā un saprast, kas notiek mūsu austrumu kaimiņu, kaimiņos. Ja es redzēju tādu kā zipsni Maskava, nav mierā ar Kieva pieņemto lēmumu Zaļevska eh, kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, kā inta referents par eh, Here in the effort that uh, you um, consider. Par, uh, Eh, šo nolīgumu un aicinājumu ārlietu komitejās atcelt uz vēlāku laiku balsojumu gribētu tāpēc aicināt koordinēt komiteju lēmumus. Visi bija šokēti dzirdot spriedumu, sprieduma būtību ka tas ir uh, maksimālais iespējamais notiesājušais spriedums. Un, manuprāt, ir svarīgi, lai tie, kuriem rūp Ukrainas Eiropas integrācija, nosūtītu skaidru vēstījumu Ukrainas varas iestādēm, ka mēs nepieņemam demokrātijas eh, pārkāpumus, bet arī, ka mēs, eh, mums jau ir apnicis dzirdēt Ukrainas varas iestāžu lēmumus, es šeit nerunāju par spriedumu, es negribu ieslīgt diskusijās par attiecībām starp patiesu un varas iestādēm, bet pilnīgi noteikti pagājušajā nedēļā notika diskusija Ukrainas augstākajā padomē, jeb parlamentā par atsevišķu krimināla kodeksa uh, pantu dekriminalizāciju, un uz tiem tika balstīta Timošenko tiesa. Un tas, ko mēs gaidījām, ka tiks izdarīts, netika izdarīts. Tāpēc ir svarīgi norādīt, ka mēs, mums rūp Ukrainas sabiedrība, Ukrainas sauta, tauta, un šīs asociācijas nolīgums ir paredzēts Ukrainas tautai, un mums ir apnicis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 ir jākļūst um, un jābūt mūsu visu interesēs. Es būtu gandarīta, ja. Šeit tiktu skatīts attiecības ar Eiropas Savienību, jo arī Rumānijā mums bija līdzīgas e, problēmas. Es tagad negribētu gan uzsākt debats par šo jautājumu. Es neizprotu, kāpēc situācija attiecībā uz juridisku jautājumu kavētu mums ieskatīties nolīgumā ar Ukrainu un mūsu attiecībās ar Ukrainu. Šis nolīgums interesē Eiropiešus un Ukraiņus. Bez jebkādām šaubām Timošenko tiesa e, būs ar risinājumu saskaņā ar Ukrainas likumdošanu. Līdz šim es neredzu nekādu apliecinājumu tam, ka politiķi būtu ietekmējuši justīciju Ukrainā. Es nedomāju, ka mums būtu jāatliek uz vēlāko laiku mūsu balsojums šī iemesla pēc. Ziņojums ir pareizs, labi uzrakstīts, un ja mums ir. Uh, vai nepieciešams vairāk laika un grozījumi, tad tas būtu korekts iemesls atlikšanai uz vēlāku laiku. Taču mums nevajadzētu atlikt ziņojumu sakarā ar notikumiem, emocionālām reakcijām un lietām, kas ir notikušas Ukrainā šodien. Parasti Eiropas Savienība nav ieņēmusi nostāju, lai atbalstītu kādas konkrētas personas Un attiecībās ar austrumu valstīm, austrumu Eiropas valstīm, mums vajadzētu uzsvērt mūsu attiecības ar valstu un pilsoņiem un nevis mūsu attiecību ar konkrētām personām. To es saku pārstāvot ALDE grupu, jo mums ir jārunā par ziņojumu, kam ir jābūt uh, labumu dodošam abām pusēm. Ja chciałem przyłączyć się do tych głosów. Kowal, kungs, lūdzu. Es vēlos pievienoties kolēģi teiktajam. Visas politiskās grupas Ukrainā, izņemot pavisam radikālās grupas, pieņēma, ka sarunas turpināsies, un tam tā vajadzētu būt. Tā arī par šo tematu ir izteikusies Timošenko kundze. Šodien priekšpusdienu tikšanās laikā ar ministru mēs izteicām līdzīgu viedokli, bet uh, mums nevajadzētu neko mainīt tajā. Sarunām vajadzētu turpināties. Nolīkumam vajadzētu šogad uh, eh, tiktam uh, eh, pieņemtam, ratificētam. Vēlāk mēs varēsim runāt par to, kādā veidā šo nolīkumu uh, kādā veidā viņš stāsies spēkā. Šodien eh, tika izteikts arī emocijas, to var saprast, arī pārmetumi, kurus mēs izteicām, bija skaidri saklausām. Tas nav, nav jautājums, kas attiecas uz konkrētām personām, T tas ir sistēmas jautājums, neatiecas tikai uz Timošienko kundzi, bet arī uz citiem opozīcijas pārstāvjiem. Ir intereses Ukrainas sabiedrībai un ir arī Eiropas intereses. Mēs esam noslēguši nolīgumu oranžās revolūcijas laikā un visi Ukrainā gaida, un galvenokārt tās iedzīvotāji gaida, ka sarunas eh, tiks eh, novestas līdz galam. Tas, ka šodien viesos bija Krišenko kungs, un tas, ka šodien tika pieņemts šis spriedums, domāju, ka tas ir mm, tāda pārsteidzoša notikuma attīstība, bet mums nevajadzētu piešķirt tam pārāk lielu nozīmi. Sarunām, kā jau teicu, vajadzētu tikt pabeigtām, un politiskie jautājumi ir tie, uz kuriem mēs varēsim atbildēt arī vēlāk, jo šodien mums nevajadzētu tik ļoti pārspīlēt emocijas, ka apšaubīt sarunu gaitu. Landsbergi kungs. Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Dažas piezīmes. Gadījumā, ja mūsu bārs un protesti pret Julijas Timošenko tiesu, ja to rezultāts būtu asociācijas nolīguma atcelšana līdz grieķu kalendām, Tad mēs sodām nevis Janukoviču, bet visai Ukrainai un tās tautai. Mums e, vajadz, līdzīgās situācijās mēs šādas lietas paturējam prātā. Paldies, Broka kungs, uz pusminūti. E, Jā, pamatoties uz e, iepriekšpēdējā runātāja teikto, es nezinu, kā tad tagad rīkoties procedurāli, vai vienkārši pāriet pie darba kārtības vai nē. Es gribētu uh, drusku to padarīt atkarīgu no nākamo dienu attīstības, kā virzīsies notikumi, nevajadzētu radīt Ukrainai tādu iespēju, ka mm, tagad nekas nenotiks, un varbūt, uh, varbūt, ka mēs nākošu gadu uh, atgriezīsimies pie šī jautājuma, kad būs ratifikācijas jautājums. Kievā vajadzētu kaut kam notikt. Vajadzētu būt tā, ka tur būtu kaut kādi starprisinājumi parādītos, lai arī abas puses varētu saglabāt seju un uh, tiesiskas valsts principi tiktu ievērot. Paldies. Ok, thank you. <clears throat> Actually. Labi. Nu tad uh, mēs esam šeit pieminējuši, ka mēs praktiski Nu, līdzīgas uh, līdz, uh, viedokļus esam pauduši. Viens viedoklis ir atlikt un uh, otrs ir pagarināt grozījuma iesniegšanas uh, termiņu un jauns grozījums iesniegt un vēl viedoklis nevajadzētu atlikt. Tā tad, nu, visi ļoti dažādi viedokļi ir teikt un <clears throat> jāpieņem lēmums. Kovaļkungs 30 sekundes lūdzu vēl. Krótka odpowiedź e, posłowi Brokowi. Ja, ja po prostu sądzę, że... Nu, pavisam īsi uz Broku kungu teiktu atbildot, mums ir nepieciešams skaidrs politisks eh, signāls. Sarunām ir eh, atsevišķs mandāts, ir arī procedūra, tas ir tāds tehnisks process. Un pirms ratifikācijas un ratifikācijas laikā mēs varam eh, atbildēt uz politiskiem jautājumiem. Es domāju, ka tas ir nu, viennozīmīgi. Well, thank you very much. Now I'm asking Mr. Paldies. Tagad Legutko kungs. Oh, <clears throat> thank you, ladies and gentlemen. Paldies, dāmas un kungi, par komentāriem par atbalstu. Manuprāt, vairāk jautājumu šeit ir skatīti. Un galvenais, ko tad mēs gribētu iet ieteikt? Mēs gribētu ieteikt sarunu pārtraukšanu vai sarunu pabeigšanu par asociācijas nolīgumu. Un es e, nemirku nešaubos, ka mēs gribam ieteikt e, otro variantu. Taču, ņemot vērā nesenu notikumu attīstību, kas mūsu prāts eh, ir eh, bažas viesoša, mums vajadzētu atlikt balsojumu, lai to darētu, var, eh, varētu darīt ar skaidru prātu. Šodienas notikumi krietni ir saviņojuši emocijas, kas ir labi saprotams. Es būtu pārsteigts, ja būtu noticis citādi, bet mums ir jābūt ar skaidru, piesardzīgu, saprātīgu uh, lēmumu, kur mēs apvienojam elementus, kas ir mūsu rīcībā, tajā pašā laikā iesakot sarunu pabeigšanu un nosūtot nekļūdīgu signālu Ukrainas lēmējiestādēm, ka nav pieņemamas pieņemama tāda prakse, kādu mēs vērojam šobrīd. Un tad, kad es eh, dzirdēju jūs sacīto, es varēju piekrist Eh, praktiski visiem teikumiem. Ik vienam runātājam bija sava daļa taisnības. Pat ja sacītais dažkārt eh, izklausījās pretrunīgi, bet mums ir jābūt ar konsekventu nostāju, kas atbilstu Eiropas un Ukrainas tautu interesēm. Valdī, kopējais mērķis mums ir jāpatur prātā, kas ir eh, iedzīvotāji un tautas. Paldies! Eh, ja es pareizi saprotu, jūs tiksieties ar pāriem ēnu eh, referentiem un tas notiks rīts, tad lietas tiks izvērtētas vēlreiz, un jūs būsit tuvāk lēmumu pieņemšanai. Paldies, un mēs pār mūsu darba kārtības pēdējā punkta. Tas ir Gālerkungs, kurš vadīja delegāciju, mūsu komitejas delegāciju Āfrikas Savienībā, kas notika septembra sākumā. Es aicinu Gālerkungu izteikties un uh, nākt klajā ar secinājumiem. Jā, kolēģi, paldies tik tiešām. Jā, jā. Yes, uh, thank you, President, and thank you. Priekšsēdētāji kolēģi, paldies uh, par. Uh, Jūs interesi trīs personu delegācija apmeklēja Afrikas Savienību, es būtu vēlējis, lai šī delegācija būtu lielāka, tā skaitā arī politiski. Un tā bija pirmā, kuru mēs nosūtījām ārlietu komitejas vārdā un nevis parastā pieeja no attīstības perspektīvas, bet lai izvērtētu situāciju redzējumu Āfrikas Savienībai tās nākotnē, kā Eiropas Savienības partnerei. Āfrikas Savienības vajadzības, e, kapacitāšu institūciju veidošanā un viņu spēju veicināt e, politisku integrāciju un konsensu kontinentā. Es domāju, ka šie elementi ir e, izšķiroši, ja Āfrikas Savienība bū, vēlas būt ar nozīmīgu lomu Āfrikā. Mēs tikāmies ar diviem komisāriem, Mamras kungs komisārs drošības jautājumiem un ekonomikas lietu komisārā Uh, Kvesalamba. In, uh, Ethiopia, of... Un ar Etiopijas premjerministru, kā arī būtiskāko valstu vēstniekus. Tātad Dienvidāfrikas, Alžīrijas un arī Savienoto valstu vēstnieku Āfrikas Savienībā un apvienoto nāciju vēstnieku Āfrikas Savienībā un notika Uh, apaļais galds ar mūsu vēstniekiem Āfrikas Savienībā. Galvenie secinājumi. Kādi tad ir Āfrikas Savienība pakapē, pakāpeniski pāriet no potenciāliem uz rezultātiem? Un Eiropas Savienības tehniskais un cita veida atbalsts ir bijis ārkārtīgi būtisks. Un ilgtermiņā tas varētu palīdzēt Āfrikas Savienībai nodrošināt labāku integrāciju Āfrikas Savienībā. Mūsu struktūras Āfrikas Savienībā ir adekvātas un darboties spējīgas. Mūsu delegāciju vadā Gunfers Fāke, un mēs strādājam pie dažādu procesu veicināšanas. Es domāju, ka iniciatīva ir jāturpina un Āfrikas Savienība ir jādomā par pašfinansējuma kapacitāti. Galvenokārt šobrīd mēs esam eh, lielākais finansētājs Āfrikas Savienībai lielākā daļa, ko maksāja Lībija, Kadafī, un arī 17 citas valstis eh, bija maksātāji Afrikas Savienībai. Un mēs apsveiktu situāciju, ja Afrikas Savienība spētu kompensēt šo situāciju, ja jaunā Lībija varētu um, varētu veikt eh, savus maksājumus, tas būtu ļoti pozitīvi. Tālāk eh, partner, eh, par partneru attiecībām runājot un redzējumu sadarbībai, tas ir ļoti būtiski laikā, kad Ķīna aizvien vairāk iesaistās Āfrikā. Gribu atgādināt, ka viņi veido milzīgu Āfrikas Savienības mītnes ēku Adisbebā. Tālāk runājot par krī, Afrikas krīzi, es negribētu slēpt faktu, ka mēs uzklausījām kritiku, lai gan tā, tas it kā vairāk attiecās ne uz Eiropas Savienību, bet uz NATO, tomēr Āfrika jutās pamesta novērtā attiecībā uz miera pūliņiem. Āfrika Savienībā norāda, ka jums, mums, Eiropiešiem, nevajadzēja sākt šo kampaņu. Es sacīju, ka mūsu iespējas bija tāds, ka ja NATO nebūtu rīkojies Bengāzī, tad būtu bijis slaktiņš un bija pēdējais laiks reaģēt Un, protams, mēs esam gatavi jauniem apstākļiem ar jauno Lībiju un sadarbība ar Āfrikas Savienību. Vēl par citiem jautājumiem šajā jomā runājot, e, jānorāda Amisom misija Somālijā un Ašā Babu, kur tiek norādīts, ka viņi spēj rīkoties, lai pārvaldītu Āfrikas krīzi. Un, protams, Āfrikas uh, E, krīze galvenokārt arī būtu risinām afrikāņiem. Runājot ar miera un drošības Āfrikas Savienības sekretāru Mamra Mamlu, viņš e, norādīja, mēs runājam par tehnisku atbalstu, par nepieciešamību pēc adekvātiem militāriem resursiem, lai Āfrikas Savienības reakcija būtu efektīvāka Un ļoti konkrēti viņš izteicās par amisom jautājumu, jo tika solīti vairāki kaujas helikopteri un noteikt eh, lidojuma aizliegumu zonu virs Somālijas un jūras robežu eh, blo blokādi. viņi nav saņēmuši pozitīvu atbildi ne no Eiropas Savienības, ne drošības padomas. Un viņiem būtu nepieciešams vairāk iekārt. Es domāju, ka reģionālo organizāciju būtiska loma ir un nozīme ir tāda, ka tik milzīgs kontinents eh, nevar tikt veidots tikai no augšas uz leju, bet arī no lejas uz augšu, lai varētu uh, stiprināt reģionālo integrāciju un organizācijas, kas jau pastāv. Viņu nākamais Āfrikas Savienības samits uzsāks jaunas iniciatīvas, lai veidot Āfrikas kopējo tirgu. Sinerģijas, ko viņi var sasniegt, uzlabojot reģionālās organizācijas, šīs sinerģijas ir ārkārtīgi būtiski faktori. Uh, turpmākai integrācijai šajā jomā. Demokrātiskā uzraudzība ir vāja Āfrikas Savienībā, gan val, no valdības, gan parlamenta puses un lēmumu pieņemšanas procesu Āfrikas Savienībā. Panāfrikas parlamenta kolēģi ir geogrāfiski un institucionāli mazliet no vārtā, un mums ir jāturpina sniegt atbalsts institūciju veidošanā Āfrikas Savienībā. Divpusēji Etiopijā mēs tikāmies ar premjerministru, un, ja es drīkstu izteikties, viņš ir tāds aszēns. Uh, un viņš, e, viņi strādā pie stabilizējošiem faktoriem Āfrikas ragā. Un tomēr mēs nesam mierā ar demokrātisko situāciju. Gribu atgādināt, ka 2010. gadā tika nosūtīta novērošanas misija, ko vadītais Bērmans, kurš, kuram nebija atļauts e, prezentēt gala ziņojumu. Es domāju, ka tas ir nepieņemami, ka mūsu parlaments nevēlas to pieņemt. Mēs uh, gribu tagad nosaukt uh, konkrētu piemēru, piemēram, Tunisijā, kur es biju galvenais novērotājs. Mēs vienojāmies pār galvenā novērotāja atkārtotu vizīti, lai viņš prezentētu gala ziņojumu. Un noslēgumā mūsu kā Eiropas parlamenta loma uh, maintain, uh, our... ir paturēt atbalstu Āfrikas Savienībai kā galveno konsolidācijas eh, elementu institūciju kapacitātes veidošanā. Un arī ņemot vērā domāt par budžeta un tehnisku atbalstu organizācijām, Un mums būtu jādomā par Pan-Āfrikas e, kontinenta politikas e, veidošanu pagājušajā samitā. Mūsu kolēģi no Āfrikas puses norādīja, ka pastāv nepieciešamība pieturieties pie AKK loģikas. Mēs visi zinām Kotonu nolīgumu, bet vismaz šajā līmenī Adisabebā tika skaidri sācīts, ka Eiropas Savienībai būtu jāizturas eh, pret Āfriku kā vienot, un varbūt eh, kaut kurā brīdī mēs aplūkosim šo dubulto divvirzienu Eh, jautājumu, lai varētu tos saskaņot. Un pēdējais punkts no manas puses - uzturēt demokrātisko dialogu ar Āfrikas Savienību, kā arī ilgtermiņā pašfinansējuma kapacitāti un demokrātiska dialoga un atskaites veidošana. Es vēlētos, lai mēs kā ārlietu komiteja uh, uzturētu katru gadu šo kontaktu, jo mums ir jāskatā un, un jārisina krīzes situācija šajā kontinentā. Dažas valstis ir pat mūsu kaimiņu valstis, citas ir tālāk, bet to ietekmi ir jūtama arī šeit. Um, Tāpēc es domāju, ka kā ārlietu komitejai mums ir jāseko šim jautājumam. Paldies, paldies, es domāju, ka mums ir labs laba izpratne par to, kā lietas tiek izprastas otrajā pusē, un es domāju, ka šis priekšlikums, ka mums vajadzētu mēģināt veidot ikgadēju kontaktu ar viņiem, ir ļoti labs. Vai kolēģi vēlas izteikties? Ja tā nav, tādā gadījumā paldies visiem, paldies Galera kungam, un vēlos atgādināt, ka rīts no 12.30 līdz 13.45. Komisārs Fūle runās par paplašināšanās paketu. Paldies visiem, tas ir viss. Thanks.